Bene, abbiamo aspettato fin troppo tempo che... Sveicināti, mēs bez liekas kavēšanām sāksim, mēs esam jau pietiekami ilgi gaidījuši. Bet mūsu viesis ļoti punktuāls viesšņa jau ir klāts un bija klāts šeit precīzi. Un tad, kad ir jādomā par tiem, kas kavējas un tiem, kuri, kuri ir laikā, vienmēr priekšroka tiek dot tiem, kur kavējas, nes kāpēc, bet šodien es gribētu atrast kompromisu, un tāpēc mēs tagad sveiksim mūsu vidū Mārcens kundzi. Jāatzīst, kā viņa tika iecelta amatā augustā, un mums nebija iespējas ar viņas tikties pirms eh, viņa uzsāk savu mandātu, kā jau tas tika noteikts ar Āštons kundzi. Tā tas parasti notiek, taču Mārsdienas kundzei bija labā griba ierakstīt mūs eh, savos pirmo tikšanu sarakstos eh, un atvēlēt mums laiku, un tāpēc viņa ir šobrīd pie mums. Paldies vēlreiz, kas kopā ar mums. Mēs runāsim par politisko situāciju Sudānā, Eiropas Savienības lomu, kas ir ar stabilitātes un garantijas lomu, kas palīdz garantēt politisku stabilitāti. Ir arī globāls miera līgums, kas jau dod savus augļus, bet tas ir vēl aizvien jāapstiprina. Un, protams, ir arī referendums par neatkarību kas varētu piešķirt interesants perspektīvas šajā valstī. Un pirms dodu jums vārdu, es gribētu atgādināt ļoti īsi patiesi. Pieļauju, ka kolēģi zina jūsu dzīves gājumu, jūs strādājāt par diplomāti, jūs uh, Jūsu karjera līdz šim ir bijusi ļoti auglīga un veiksmīga. Jūs esat strādājusi ar ļoti delikātiem politikas jautājumiem. Savās daudzajās iepriekšējās misijās jūs bijāt vēstniec Sudānā trīs gadu garumā, vēstniec Afganistānā un ģenerāla eh, konsule Basorā Irākā. Tātad visas šīs pilsētas, kas ir kritas, kritiskas un kas ir grūti pārvaldāmas. Savukārt mūsu kā deputātu interese saistībā ar jūsu mandātu un jūsu nākotnes analīzi Sudānā ir neapšaubāma. Un šīs pirmās tikšanās reizē mēs sāksim dialogu, kas kā es ceru, būs savstarpēji, savstarpēji auglīgs, un katrā ziņā tāda ir mūsu vēlme. Man tagad ar lielu prieku es jums dodu vārdu, un pēc tam mēs sāksim debates, uzklausīsim kolēģus. Mēs apvienosim e, mūsu jautājumus, un tad jūs varēsiet iespējams e, maksimāli precīzi atbildēt uz šo jautājumu blokiem. Un tagad, vēstniec kundze, jums tiek dots vārds. Godātie deputāti, man ir liels uh, gods un prieks būt šeit jūsu vidū šo pēcpusdienu. Kā priekšsēdētājs paskaidroja padome mani 11. augustā iecēla par augsto pārstāvi un 1. septembrī es stājos samatā diemžēl man nebija iespēja tikties ar parlamentu šajā īstajā brīdī pirms uh, pienākumu pildīšanas uzsākšanas, bet man ir liels prieks par šo iespēju ierasties ārlietu komitejā viedokļu apmaiņai manu pilnvaru termiņu sākumā. Man jau ir bijusi iespēja ar jums, dažiem no jums tikties neformāli, un es augstu vērtēju jūsu ieguldījumu un ieteikumus uh, ko uzklausīšu šo pēcpusdienu, esmu gatava regulāri tikties ar Eiropas parlamentu. Ja kāds no jums paredzējis doties uz Sudānu vai vēlas kādu citu apsvērumu dēļ apspriest situāciju Sudānā, būšu gatava vienmēr ar jums tikties. Uh, augstā pārstāve Katrīna Aštone man ir uzdevusi risināt sarežģītos jautājumus, kas saistīti ar Sudānu cilvēktiesību, demokrātijas ekonomikas attīstības uh, uh jautājums un citus. Uh, šī ir 2005. gadā panāktās miera uh, nolīguma īstenošanas uh, izšķirīga fāze, un šī miera līguma īstenošana ir ļoti būtiska Sudānas nākotnei. Uh, šī nolīguma noslē, uh, īstenošanas noslēguma fāzē ir paredzēts organizēt referendumu par abies nākotni, tas ir paredzēts 2011. gada janvārī. Uh, Turpmākais periods uh, parādīs, vai Sudāna virzīsies uz priekšu, iedibinot mieru un stabilitātu. Mēs ļoti ceram, ka tā notiks. Kā mēs redzējām no augstā līmeņa tikšanās Ņujorkā pagājušajā nedēļā par Sudānu, uh, Dienvidu uh, su, Sudānas uh, prezidents un viceprezidents piedalījās uh, piedalījās arī prezidents Obama un uh, citi valstu valdību vadītāji un augstāvoši ministri, kas pārstāvēja 25 valstis un organizācijas. Man ir uzdots īstenot Eiropas Savienības strateģiskās politikas uh, mērķus, kas tika noteikti šā gada 25. jūlijā. Šie politisko mērķi varētu tikt rezumēti sešās uh, uh sadaļās - aktīvs ieguldījums pilnīgā un saulēcīgā miera līguma īstenošanā, e, ticamu re, e, referendumu organizēšana par Dienvidu Sudānu un apģī nākošā gada janvārī, otrkārt pēc referenduma noregulējums un vienošanās, treškārt institūcija veidošanas atbalsts un nodrošinot e, attīstību un stabilitāti Dienvidu Sudānā, Ceturtkārt, atbalstīt pasākumus drošības un ilgstošas miera noregulējuma īstenošanai. Piektkārt, izlīgums un cilvēku tiesību ievērošana un sadarbība ar starptautisko kriminālu tiesu un sestkārt uzlabot humanitāro piekļuvi, humanitāras palīdzības piekļuvi visā Sudānas teritorijā. Mans uzdevums ir izmantot Eiropas uh, Savienības sadarbības instrumentus, lai veicinātu uh, noregulējumu un mieriedibināšanu Sudānā. To es nevaru panākt viena pati. Šeit ir nepieciešama komandas darbība, cieša sadarbība ar Eiropas Savienības institūcijām un dienestiem un ar Eiropas Savienības dalību valstīm. Es arī cieši sadarboties esmu paredzējusi ar Sudānas sabiedrību, politiskām partijām, nevalstiskām organizācijām, tāpat ar starptautiskiem partneriem, ANO un Āfrikas Savienību. Ir īpaši ar uh, ANO īpašo pārstāvi Alimēn Kerijus un prezidentu Beki un viņu Āfrikas Savienības augsto uh, īstenošanas grupu un ar citiem uh, starptautiskiem reģionāliem partneriem. Daudz laika tiks veltīts uh, uh, braucieniem pa reģionu un dažādu vietu apmeklējumiem. Esmu jau apmeklējusi Sudānu, tikusies Kartunā un Džabā ar augststāvošām personām Tāpat esmu bijusi jau Ņujorkā un, kā norādīju, pietie, piedalījos augstu līmeņu tikšanās reizē par Sudānu. Esmu tikusies arī ar ģenerālu sekretāru, esmu paredzējis tikties, piedalīties arī citās sanāksmēs, kas veltītas uh, situācijai Sudānā. Esmu tikusies ar uh, ASV, Ķīnas, Krievijas, uh, un uh, citiem kolēģiem. Esmu paredzējis tuvāko nedēļu laikā atkal doties uz Sudānu, doties uz Adisabebu un tikties ar vadošām Āfrikas Savienības uh, uh, personām un tāpat doties uz Ženēvu. Pirms es pievēršos konkrētiem manu mandāta aspektiem. Gribu pāris vārdos pastāstīt par uh, augstu līmeņu sanāksmi Ņujorkā, kas notika pagājuši piekdien. Kā jau es teicu, šo uh, sanāksmi uh, apmeklēja augstu līmeņu pārstāvji. Uh, bija baronese Ashton ieradusies, augstā līmenī bija pārstāvētas virknē dalību valstu. Uh, šajā sanāksmē tika atzīts, ka uh, Uh, Sudāna nevar atļauties atgriezties pie konflikta situācijas, ka ir jānodrošina referenduma norise, referenduma rorise un to rezultātu respekts un īstenošana. Uh, prezidents Obama norādīja, ka Sudānai ir izvēle vai nu dziļāk izolācija vai attiecību uzlabošana ar ASV nevar iedibināt mieru bez taisnīguma un bez eh, tā, ka tiktu saukt pie atbildības um, noziegumos eh, vainīgās personas. Eh, tika arī apsveikt Sudānas pār, pārstāvi apsveica šādu attieksmi. Uh, viceprezidents Albakirs norādīja, ka referendumam jānotiek uh, saulaicīgi, jo jebkura kavēšanās varētu novest pie vardarbības, drošības uh, padome sekos attīstībai reģionā. Ir ļoti iespējams, ka Dienvidu Sudāna uh, nobalsos par neatkarību un piecu gadu laikā š, tiks izdarīts vairāk nekā iepriekšējo 50 gadu laikā. Tāpat uh, tika aicināts organizēt uh, šos referendumus saulaicīgi un respektēt tos rezultātus. Eiropas Savienība arī aicināja, lai pēc referenduma noregulējums tiktu pātrināts, izskanēja bāžas par drošības situāciju un humanitāro situāciju, un uh, visas puses tika aicinātas piedalīties daudzpusējā uh, Dohas tikšanās uh, reize. Eiropas Savienība apliecināja savu uh, apņēmību par pielikt galu nesodāmībai un saukt pie atbildības uh, visus noziedzniekus un to apliecināja, ka tiks uh, nodrošināta cilvēku tiesību ievērošana. Eiropas Savienība atbalstu pauda ASV uh, iesaistībā šajā reģionā m, mm, prezidenta Obamas vadībā. Eiropas Savienība aicināja Sudānas puses uh, izmantot šo unikālo iespēju Manām domām šī sanākšanās bija, sanāksme bija veiksmīga, tā piesaistīja starptautisko uh, sabiedrības uzmanību šajā izšķirīgajā brīdī un bija ļoti svarīgi, ka arī ASV prezidents Obama pats piedalījās šajā sanāksmē, bija plaši pārstāvēta Eiropas Savienība un tāpat Alba Kirs dzirdēja, ka rezultāti ka referendumam jānotiek miermīlīgi un caulaicīgi, un ka tā rezultāti ir jārespektē. Vēl pāris vārdi par uh, svarīgiem elementiem manā mandātā un ko Eiropas Savienība dara, lai panāktu uh, savu mērķu izpildi par referendumu un uh, miera nolīgumu. Ir palikušas simts dienas līdz uh, referendumu norisēja Dienvidu Sudānā un apjē, runājot par Dienvidu Sudānu gatavošanās referendumam vēl atpaliek no grafika un abjas referendumu vadības grupa vēl nav izveidota. Nedrīkst zaudēt laiku, reģistrēšana un balsošana Dienvidu Sudānā notiks Dienvidu Sudānā, daļā Ziemeļsudānas un dažās ārvalstīs ir uh, Eiropas Savienība ir norādījusi, ka referendumu jānotiek miermīlīgi un saulaicīgi, tas jārīko, un tas ļoti skaidri tika pateikts pagājušajā nedēļā Ņujorkā. Uh, Dienvidsudānas referendumu komitejas vadītājs nu pat ir paziņojis, uh, ka reģistrācijas process sāksies 15. novembrī, un viņš esot paziņojis arī, ka joprojām uh, Cerams, ka referendums notiks 9. janvārī. Eiropas Savienība nosūtīs novērošanas misiju uz referendumu. Šī misija novēros arī vēlētāju reģistrācijas procesu. Tas būs ļoti redzams un svarīgs ieguldījums referendumu norises procesa atklātība. Eiropas Savienība sniedz arī tehnisko atbalstu Dienvidu Sudānas referendumu komisijai ir nosūtīti trīs eksperti, kas strādā šajā komitejā, eh, divi džubā un vieni, viens kartumā. Mēs arī ceram, ka uh, mācības, kas gūtas vēlēšanu procesā un kas ir atspoguļots eh, Eiropas Savienības vēlēšanu novērošanas misijas gala ziņojumā, tiks ņemtas vērā arī gatavojot referendumu. ANO misijas Sudānā, un tās pārstāvis arī ir paziņojis, ka augsta līmeņa uh, ANO novērošanas grupa ir izveidota kapas vadībā, lai uh, palielinātu referenduma procesa ticamību. Uh, šī grupa nedarbosies pati kā vēlēšana, no, uh, referenduma novēlošanas misija, bet uh, izmantos visas uh, informācijas avotus, lai sekotu šā procesa kopējai norisei un balstīsies arī uz Eiropas Savienības novērotāju misijas uh, uh atzinumiem. Uh, notiek arī uh, politisko pārtīju sarunu process par pēc referenduma uh, noregulējumu. Ir četras uh, tematiskās grupas - pilsonība, ekonomikas jautājumi, tādi kā parādi, uh, ūdens apgāde un citi. Un uh, šis darbs norisinās, bet tas ir jāpātrina, jānodrošina noregulējums par uh, abu šo veidojumu līdzās pastāvēšanu pēc uh, referenduma. Pēc manām domām īpaši svarīgi ir jautājumi par naftu un uh, pilsonību un par minoritāšu statusu ziemeļos un dienvidos. Ir jāveido konstruktīva un sadarbības attiecības starp abām pusēm. Tas būs ļoti svarīgi uh, Sudānas un visa reģiona nākotnē. Treškārt, es gribētu runāt par atbalstu Dienvidu Sudānai. Eiropas Savienība atbalsta tiesiskas valsts veidošanu un uh, kapacitātes veidošanu Dienvidu Sudānā. Esmu apmeklējusi augsta līmeņa tikšanos uh, uh E, ANO attīstības padā, padomas atbalstu šeit Briselē e, veltītu Dienvidu Sudānas kapacitātes attīstībai. Tika izstrādātas 18 galvenās prioritātes valdības rīcības spējas uh, izveidošanai pēc 2011. gada jūlija neatkarīgi no referenduma rezultātiem. Donoru valsts, tā skaitā arī Eiropas Savienības dalību valstis, ir ap, uzteikušas Dienvidu Sudānu par uh, tās apņēmību veidot savu rīcības spēju, to pastiprināt un īstenot, izstrādāt uh, to plānu, ir paredzēts sniegt atbalstu šā plāna īstenošanai tāpat ir paredzēta nākošā sanāksme 9. oktobrī Vašingtonā par šiem jautājumiem. Darfūras sakarā Eiropas Savienībai šis jautājums jāpatur uzmanības centrā, jo humanitārā situācija joprojām ir satraucoša. Vardarbība ir prasījusi simtiem tūkstošu cilvēku dzīvības, miljoni ir pārvietoto personu, kur joprojām atrodas bēgļu nometnēs. Pēdējo mēnešu laikā joprojām ir notikuši sadursmes starp valdības uh, spēkiem un nemierniekiem. Tāpat ir uzbrukumi bijuši miera uzturētājiem un humanitārās palīdzības sniedzējiem ir nolaupīti ANO darbinieki. Svarīga ir Āfrikas Savienības līdzdalība konflikta noregulējumā Eiropas Savienība sniedz um, e, Āfrikas Savienības um, misijai uh, atbalstu, un mēs uh, Eiropas Savienība sēdz aptuveni 40% no izmaksām. Uh, tāpat nekā sniegs atbalsts ANO mieru uzturētājiem. Mēs atbalstam arī humanitārās palīdzības sniegšanu un drošas vides veidošanu. Eiropas Savienība neat, nenogurstoši sniedz atbalstu ANO un Eiropa, Āfrikas Savienības mediātoram, rosinot miera procesu Doh, eh, Darfūrā. Sarunas starp Sudānas uh, valdību un uh, vienu no opozīcijas kustībām turpinās, un šeit ir runa par visaptverošu miera nolīgumu, lai nodrošinātu tiesiskuma un vienlīdzības kustības iesaistīšanos Dohas miera sarunās. Runājot par humanitārās palīdzības uh, sniedzēju iespējām piekļūt uh, šiem reģioniem. Lielākie humanitārās uh, uh, palīdzības sniedzēji Sudānā ir Eiropas Savienība, un mēs izdarām spiedienu, lai humanitārās organizācijas varētu piekļūt šiem reģionam. Mums ir pastāvīgi kontakti ar valdību. Sudānas valdība nesen ir pieņēmusi jaunu stratēģiju Darfūrai ieskaitā apņemšanos uh, pātrināt pārvietoto personu izmitināšanu. Tagad ir daudz, kas atkarīgs no tā, kā šī stratēģija tiks reāli īstenota. Eiropas Savienība ir paziņojusi, ka tā ir gatava iesaistīties sarunās ar valdību, bet mums ir ļoti svarīgi, lai tiktu stingri ievēroti humanitārie principi un uh, Uh, pārvietoto personu atgriešanās viņu iepriekšējās dzīves vietās ir jāorganizē uz brīvprātības principiem un jāgarantē viņu drošība. Mēs nedrīkstam uh, pamest novārtā austrumu Sudānu. Sudānas valdība un ANO attīstības padomi ir paredzējuši organizēt starptautisku investīciju konferenci uh, Uh, Kuveitā 1. un 2. decembrī. Šīs konferences vadības komitejā ietilpt uh, Sudānas valdība, Kuveitas fonds, Islāma attīstības banka un ANO attīstības padome. Tiek sagat pabeigts sagatavošanās darbs šai konferencei un tiek pārskatīti uh, konferences dokumentu priekšlikumi. Eiropas Savienība arī piedalīsies šajā konferencē. Es zinu, ka mani kolēģi uh, Eiropas komisijā iepazīsies ar situāciju Austrums Sudānā uh, attiecībā uz 150 miljoniem uh, eiro, kas ir paredzēta kā palīdzība visvairāk neaizsargātajām grupām Sudānā, tās dienvidos un austrumos. Runājot par izlīgumu, tiesiskumu un cilvēku tiesībām, Eiropas Savienība ir apņēmības pilna kopā ar um, Starptautisko kriminālu tiesu darīt galu nesodāmībai šajā reģionā un veicināt izlīgumu procesu Darfūrā. Eiropas Savienība atbalsta starptautisko kriminālu tiesu kā institūciju, mēs respektējam šās tiesas neatkarīgi, mēs aicinām Sudānas valdību sadarboties ar šo tiesu un atgādinām par Romas statūtiem un šīs valsts juridiskajām saistībām. 17. septembrī neatkarīgs eksperts tiesnesis Otmens uh, sniedza ziņojumu ANO cilvēktiesību padomē, ievadu vārdos uh, neatkarīgais eksperts norādīja, ka uh, Sudānas valdības sadarbojas ar tiesu un tā ir pozitīva attīstība, bet daudzās jomās vēl progress ir nepietiekams. Nav izveidotas uh, Nacionālā cilvēktiesību komiteja. Uh, ir apdraudējums uh, referendumu norisei un uh, arī civilu personu drošībai. Eiropas Savienība arī uh, ri, iestājas par tādu jautājumu risināšanu kā civilu personu aizsardzība un bērnu karēvju jautājums. Un mēs uh, iestājamies tāpat kā ASV par mandātu pagarināšanu. Paredzams, ka par šo rezolūciju notiks balsojums tuvāko dienu laikā. Godātie deputāti, um, līdz ar to es gribētu veikt savu ievadu runu, bet esmu gatava uzklausīt jūs jautājumus, uz tiem atbalstīt, pirms es sāku darbu uh, šajā grūtajā amatā. Paldies! Paldies! Vārds Sargentīnī kundzei! Um, Paldies, priekšsēdētāji! Paldies arī Mārstens kundzei par to, ka jūs ieradāties šeit un es uzklausīju jūsu vārdus un mans jautājums pēc būtības ir saistīts ar starptautisko kriminālu tiesu, par ko jūs runājat tik tikko. Starptautiskā krimināla tiesa ir izsniegusi uh, aresta orderi Albašīram šogad, un viņa teica, ka sadarbība ar starptautisko kriminālu tiesu šobrīd ir ļoti ierobežota. Nu, tad jautājums ir, kā Eiropa plāno izmantot jūsu lomu, lai stiprināt starptautiskās krimināla tiesas vāru šai jomā. Šajā gadījumā Albašīra kungs parādījās Kenijā un netika arestēts. Un tas tiešām rada bāžas, Un domājot par uh, Lībijā plānoto novembrī Eiropas Savienības un Āfrikas samitu, es domāju, ka Albašīra kungs parādīsies tur. Sanāk tā, ka tur būs dalību valstu pārstāvi, nu tad jautājums ir, ko mēs darīsim, kad viņš tur ieradīsies. Augstā līmeņa panelis par Darfūru ko izveidoja Afrikas Savienība un izveidoja savus plānus attiecībā uz miera nodrošināšanu Sudānā, nu, ļoti jauki jau būtu, bet kā mēs varam viņiem palīdzēt īstenot šos priekšlikumus? Nu, tad pēdējais jautājums no manas puses ir, un atgriezīsimies atkal pie statautiskās krimināla tiesas, nu, tiešām Es esmu nobažījusies, ka, ka Lībijā abas šīs visticamāk ieradīsies, atcerēsimies pirms pāris gadiem notiekošo Āfrikas uh, samitu, kas notika Lisabonā, kur mēs neko nevarējām darīt pret Mugaba kunga klātbūtni, bet tas nozīmē, protams, ka reāla sarunas uh, nav īpaši iespējamas šajā situācijā, un diemžēl šādi. Uh, ļaundari uh, arī dažreiz parādās. Lielas paldies, Argentīnī kundze! Tā nekā kungs, man ir reglamenta jautājums. Iepriekšējās divās uzklausīšanās vai arī viedokļu apmaiņās, tad tur parasti bija tā, ka grupu koordinatori bija pirmie, kas uh, uzdeva jautājumus. Nu, tad jautājums ir, kāpēc šis šoreiz nolēmāt rīkoties savādāk. Es saprotu, ka deputātu nav daudz, bet sanāk tā, ka uh, pēkšņi pirmais cilvēks, kas runāja, ir aizstājies no nu, pavisam maziņas grupas. Um, nu, pilnīgi neloģiski salīdzinot ar divām iepriekšējām reizēm. Priekšsēdētājs, nu ko? Es vienkārši mēģināju tīri praktiski šajā gadījumā rīkoties, ja mums ir tikai četri jautājumi, četri deputāti, kas ir pietiekušies runāt. Sargentīnie kundze bija pirmā, tad jūs. Nu, tad ņemot vērā to, ka nebija daudz cilvēku pieteikušies, bet, nu, lūdzu, ļaušu tagad jums, protams, uzdot savus jautājumus, cik kā runātāji nemaz nav pieteikušies. Tāpēc es tiešām ļoti praktiski vienkārši uzdevu šos jautājumus. Tane kungs, vai jūs plānojat arī steigties? Nu, izskatās, ka es nākamais runātājs, bet tik tiešām tas šķiet dīvaini. Nu, jā, jā, protams, deputāti nav daudz, es to saprotu. Jā, jā, lūdzu, jūs esat nākamais. Tanaka kungs, uh, Rozalins, uh, as, jūs, apsveicu jūs ar darbu, un es zinu, kā jūs esat labi pastrādājis starptautiskajā diplomātijā, un varētu teikt, ka jūs esat uh, laikam. Uh, Visticamāk, pat pirmā Lielbritānijas pārstāve, kas ir saņēmusi tā tik svarīgu amatu un līdz ar to pienotie karalistei, ļoti interesanti nu, paskatīties jūsu darbā. Uh, skaidrs, ka darbs nebūs viegls, es paskatījos uz Sudānu, jā, tur ir milzīga, milzīga valsts, nopietna situācija, naftas atradnes, bet te pašā laikā ir šis civilkarš. karš ir uh, problēmas ar rietumiem austrumiem, ir, ir problēmas ar cilvēktiesībām, tad vēl ir šis aspekts, kā uh, prezidents Bašīr, kas ir kārā noziedznieks un ka tagad ir esošais valsts galva, nu tad ar to visu vajag jums tikt galā diplomātiski. Runāšu mazliet vairāk par dienvidiem, un šeit saskaros ar īpašu interesi. Dienvidu Sudānas vice prezidents pavisam drīz ieradīsies, sarunām šajā komitejā. Jūs savos ievadvārdos runājat par to. Man drīzāk šķiet, ka būtu jāuztraucas par to, ka Katūna varētu šajā gadījumā kaut ko nobloķēt, pārtraukt kādas sarunas. Un ja tik tiešām būs miera process, tad uh, ko Eiropas Savienība darīs. Nu, piemēram, mēs runājam par referendumu. Uh, skaidrs, ka referendums tika apturēts ne jau tādēļ, ka tur bija kādas administratīvās problēmas, bet vienkārši tādēļ, ka referendums tika apdraudēts no uh, ziemeļu puses, un ziemeļos tieši ir šis prezidents, kas ir opi, oficiāli apsūdzēts. Kas notiks ar trīs miljoniem Dienvidsudānas iedzīvotājiem, kas dzīvo ziemeļos? tad kādā veidā mēs viņiem palīdzēsim, jo sanāk tā, ka viņiem tiek atņemta uh, Sudānas pilsonība, viņi ir deportēti reāli, kā tas ietekmē situāciju. Um, ņemot vērā uh, e, ASV prezidenta Obamas kunga izteikums, ka viņš gribētu atteikties no Amerikas sankcijām, nu tad, ņemot vērā ASV administrācijas attieksmi pret starptautisko kriminālu tiesu un uh, ka šeit uh, prezidents Bašīr ir apsūdzēts, kas ir interesanti, ka ASV pat nav tā valsts, kas būtu parakstījis Romas statūtus. Nu, tad kas ir šajā gadījumā, kad personā ir ieguvusi neaizskaramību? Un vai ANO drošības padomēji šajā gadījumā ir tiesības svītrot apsūdzība, nu ja tas tā būtu, tad ķīniešus, eh, krievus varētu viegli pārliecināt, un visticamāk Amerika būtu tā valsts, kas uh, kļūtu par iniciatoru, un uh, tad kā jūs varētu šajā gadījumā pārliecināt Franciju un Lielbritāniju, vai arī varbūt pozīcija tik strikta, jo šajā gadījumā atceramies, ka starptautiskajā krimināla tiesa ir jānodrošina tiesiskā neatkarība. Uh, mēs plānojam sūtīt uh, novērošanas misiju un uh, runājot par jūsu darbu konkrēti. Vai jūsu šo, resursi šobrīd ir pietiekami, lai uh, pildītu savu darbu? Vai jums pietiek konsultanti, vai jums pietiek speciālisti, kā ir ar transporta nodrošinājumu? Es zinu, ka Sudāna ļoti grūti ar transportēšanu, un vai jūsu resursi ir pietiekami? Un tad pēdējais jautājums, uzdošu tādu personisku jautājumu, jūs pat drīkstat neatbilstēt. Uh, Kā ir, vai Lielbritānijas eh, diplomātiskais dienas jums piešķir diplomātisko pasi šajam, šim darbām? Es zinu, ka diplomātiskā pasi netiek piešķirta Eiropas Savienības, eh, re, Eiropas parlamenta deputātiem. Nu, tad jautājums ir, kā ir ar jums? Vai jums iedev šādu pasi? Liels paldies, Tānaka kungs! Vaiga kungs! Paldies, priekšstādātāji! Nu, diemžēl es ne, ne, nevaru būt tik ļoti laimīgs kā mans kolēģis no Lielbritānijas, jo no manas valsts Slovenijas šajā pirmajā eiro diplomāta iecelšanas kārtā neviens Slovenijas pārstāvis nav iecelts. Taču esmu ļoti gandarīts par to, kā Mārsdenes kundze ļoti veiksmīgi izvērtēja situāciju Sudānā. Nu, viena lieta, kas man pietrūka, ir varbūt tāda precīzāka izvērtēšana attiecības politiskiem aspektiem, respektīvi, ko mēs varam sagaidīt no Sudānas, ko, kas mūsuprāt notiks 9. janvārī, vai mums ir jebkāda veida gaidas šeit. Pavisam nesen man bija izdevība runāt ar dažiem Sudānas politiķiem, kas piedalījās arī sarunās ar Dohā kārtā. Un tad par 9. janvāri, ko viņi gaida 9. janvārī, būs bija pilsoņu karš, viņi ir teikuši. Nu tad, nu viņi teica, ka nav nekāda iespēja izvairīties no pilsoņu kara. Nu tad jautājums ir, vai mums arī ir kāds savs scenārijs uzskats par to, kas varētu notikt. Sanāksmē Ņujorkā mums bija iespēja uh, saņemt diezgan uh, nopietnu izvērtējumu attiecībā uz to, kas varētu notikt atkarībā no tā, kāda būs referenduma rezultāti. Uzdošu jums jautājumu, Mārstenes kundze, jūs Sudānā jau strādājat varbūt ilgāku laiku, es pats esmu bijis tur attiecībā uz Darfūras krīzi. Un uh, mēs skaidri zinām, cik ļoti neusticamas ir uh, politiskās diskusijas ar Sudānas politiķiem. Un tad jūs tā arī pieminējāt dažus no šiem aspektiem. Ar Vahita kungu jūs pieminējāt Abdulu Vahitu. Un tad ir arī Kalils Ibrahims. Viņi joprojām darbojas tur. Viņi joprojām ir vadī, pie vadības un pārstāvjot nopietnas grupas Sudānā bet es kaut kā neredzu dialogu ar viņiem. Ja vien es pareizi zinu, Kalils šobrīd atrodas cietumā Francijā vai kaut kā tā, kas laikam nav tas veiksmīgākais taktiskais risinājums. Ja jūs vēlaties ar viņiem vienoties par politisko risinājumu, nu tad mans aicinājums būtu ļoti nopietni un nepārtraukti uzturēt dialogu ar visām grupām, ar visiem līderiem, ir īpaši runājot par Darfūru, bet, protams, tas pats attiecas arī uz Dienvidu Sudānu. Es neesmu tik ļoti pārliecināts, ka tie, kas tikās Ņujorkā, ka viņiem nebija dūri kabatā. Un eh, ka viņi būtu bijuši tik jauki un saprāt, saprotoši, kā jūs tikko izstāstījāt. Eh, teikšu, ka ir, man ir nopietnas šaubas par šādu risinājumu. Un man jau šķiet, ka te turpmākajos mēnešos ir nopietni tādi aspekti, kas ir jāņem vērā. Bet uh, es būšu noteikti viens no tiem deputātiem, kas gribēs ar jums regulāri kontaktēties un braukšu ar uz Sudānu. Paldies! Vaigla kungs, lūdzu, Svensson kungs. Paldies, priekšstādātē! Un paldies arī jums, Mārsdenes kundze, par ļoti interesantu ieskatu un jūs sniedzat mums arī aktuālu informāciju par šo ārkārtīgi sarežģītu situāciju, kas šobrīd valda Sudānā. Jūs jau pašā sākumā pieminējat, ka runājot par situāciju starp dienvidiem un ziemeļiem un par to, cik turīgi ir cilvēki, tad, manuprāt, šeit ir jāņem vērā arī tīri privātas ārzemju intereses. Manuprāt, uh, ir jāiekļau visi aspekti saistībā ar stabilitāti, piemēram, arī referenduma aspekti. Vai šai gadījumā šīs ārzemju intereses ir jāņem vērā? Paldies, Svensonas kundze, lūdzu, Hautalas kundze. Lielas paldies, priekšsēdētāji! Marsdienas kundze, man jau bija iespēja jums tikties, iepazīties, tas notika vakar. Uh, Esmu absolūti, absolūti pārliecināta, ka mums Sudānā ir īstā pārstāve. Tāpēc arī vēlreiz paldies par to, ka jūs ieradāties šeit. Varu teikt, ka mans bīrais šodien tikās ar, um, ar Ali Agabu un ar Ali Moni Elgak, kas ir uh, Sudānā darbojošies uh, cilvēktiesību pārstāvi. Un mēs dzirdējam no viņiem arī, cik grūta šobrīd ir situācija attiecībā uz cilvēktiesībām Sudānā. Uh, Viņi ir teikuši, ka drošības dienesti apdraud viņus, piedraud viņus viņiem visdažādākos veidos. Tad jautājums ir, kā Eiropas Savienības delegācijas Sudānā plāno rīkoties? Mana situācijas izpratne ir šāda, ka pagaidām vēl nav bijuši konkrēti centieni, lai sadarbotos ar cilvēktiesību aktīvistiem. Vai jūs, kā īpašā pārstāve, plānojat nodrošināt to, lai uh, Eiropas Savienība pēc iespējas ātrāk izveidotu cilvēku tiesību uh, referenču punktu, kā tas šobrīd ir iekļauts attiecīgajā Eiropas Savienības regulējumā, un vai mēs plānojam pavisam cieši sadarboties ar pilsonisko uh, sabiedrību Sudānā, vai mēs plānojam uh, rīkot tikšanos un Es esmu tiešām pārliecināta, ka cilvēku tiesību kustība Sudānā ir ārkārtīgi svarīga, un tad ko mēs plānojam darīt? Lielas paldies, Hautals kundze! Dekaizers kundze! Paldies! Um, priekšsēdētāji Marcens kundze, esiet sveicināti Eiropas parlamentā, un es gribētu uh, paust, cik lielā mērā pēc tam, kad esmu redzējis jūs hartumā, paužu gandarījumu par to, ka mūsu īpašais sūtnis ir kāds tik ļoti tošai vietai un grib paust savu gandarījumu par jūsu darbu. Un es domāju, ka izvēle bija pareiza. Tagad mēs varēsim atkal pārunāt jūsu jauno pieredzi. Ļoti žēl, ka es ierados ar kavēšanos, uz ielām eh, notiek manifestācijas, starp citu, kurās mēs arī piedalāmies, un tas eh, izskaidro man kavēšanos, un iespējams, ka jūs jau esat runājuši eh, pār tematu, kas attiec uz manu jautājumu. Ja jūs jau esat par to runājuši, tad, tad nevajag to stāstīt no jauna, es uzzināšu no kolēģiem, bet pirmais no jautājumiem referendumu perspektīvā. Jūs pilnīgi noteikti par to runājāt E, kādas būtu sekas iespējamai Sudānas sadalīšanai ne tikai attiecībā uz e, tās Āfrikas vidi, bet uz Darfūras jautājumu? Vai e, tas atstāt savas sekas, manuprāt, jā, jo mēs šeit esam tikušies ar Darfūras pārstāvjiem, kur sacīja, ka viņi to nekad um, nepieņemtu, ja jūs varētu mums paskaidrot par šo tēmatu vairāk. Otrais jautājums ir vēlēšanas, kas tikko notika, kurās, diemžēl, bija ļoti daudz pārkāpumu, bet eh, tas notika atšķirīgi dienvidos un ziemeļos un dienvidos. Bija, diemžēl, nepieļaujamas iejaukšanās vēlēšana procesos no bruņoto spēku puses. Kas tika izdarīts, kas tiek darīts, kas tiek veidots un kā jūs redzat, spēle pozīciju referendumā, iespējas gadījumā. Vai tas atvarētu atkārtoties, vai e, ANO misijas varētu būt ar savu lomu. Tālāk trešais jautājums. E, opozīcija Ziemeļos boikotēja vēlēšanas iepriekšējās. Un ir ļoti maz pārstāvēta Eh, asamblējās. Vai jūs eh, uzskata, domājat, kā šīs, šīs vēlēšanās būtu pirmais solis uz demokrātiskāku režīmu, uz daudzpartiju sistēmu, vai jūs domājat, ka e, ziemeļos ir vēlo, vērojama zinām recesija šajā sakarā, un, un vai šīs vēlēšanas um, bija kaitīgas opozīcija, ņemot vērā viņu izmantoto taktiku? Lūk, man jautājumu. Paldies! Uh, E, un noslēdzošais runātājs Lunačekas kundze. You, uh... Paldies priekšsādātāji un paldies arī Mārsdenes kundzei. Um, diemžēl pati jūs personiski pagaidām nepazīstu, bet dzirdēju diezgan daudz un pēc jūsu, pēc tā, kas ir dzirdēts par jums, es domāju, ka jūs esat tā persona, kas eh, vislabāk varētu pildīt šo darbu. Runāšu tagad par trīs aspektiem, un daži no maniem kolēģiem jau ir pieminējušos mon momentus. Pirmām kārtām ir naftas uzņēmuma loma. Ir daudzi, kas gribētu pēc iespējas vairāk iegūt naftu, it īpaši reģionā, kas uh, veido robežu starp dienvidiem un ziemeļiem. Uh, pati esmu apciemojis kādu no uzņēmumiem, kas šobrīd tur vairs nedarbojas, bet, manuprāt, uh, Svarīgākais ir tas, ka daži no šiem uzņēmumiem uh, rīkojas tur tā, it kā viņi atras, atrastos uz, uz citas planētas. Nu, sanāk tā, ka viņi it kā nepamana, kurā valstī viņi strādā un uh, kādas tur ir problēmas. Tad jautājums ir, kādas ir kādas ir jūsu kontaktēšanas iespējas ar naftas uzņēmumiem, vai viņi spēlē kādu lomu referendumā, vai viņi ir tie, kas atbalsta. Un tad jautājums ir, kā pēc referenduma tiks risināti jautājumi par naftas ieguves um, izmantošanu, kā būs ar šo peļņu, kas tiek iegūta no naftas resursiem. Un jautājums ir, vai šie naftas uzņēmumi atbalsta demokratizācijas procesu. Un otrais aspekts, un Hautals kundze ir pieminējusi šo jautājumu, tas ir nākotnes kontakts ar cilvēktiesību un uh, pilsoniskās sabiedrības organizācijām visticamāk ir Katānā, bet arī citur vīdes organizācijas, sieviešu tiesību aizsardzības organizācijas. Dažas dažādas organizācijas eksistē. Protams, nā, tādu nav daudz, bet ir. Un es domāju, ka viņiem ir vajadzīgs atbalsts un interese no mūsu puses. Nu, tad jautājums ir, vai jūs plānojat viņus atbalstīt, tikties, sarunāties, vai arī iekļaut arī uh, viņus jūsu darbā. Un trešais jautājums ir par Dienvidu Sudānas um, bēgļiem, kas joprojām atrodas ziemeļos. Uh, es pareizi atceros, šariāta likums darbojas uh, ziemeļos neatkarībā no tā, no kurienes cilvēks nāk, vai viņš ir musulmanis vai nav. Un uh, lielākā daļa Dienvidu Sudānas bēgļu viņi ir uh, kristieši, un šajā gadījumā sanāk tā, ka uh, sievietes, kas uh, ražo alkoholu, pārdod alkoholu, kas saskaņā ar šariātu likumu vispār ir aizliegts, un tad ļoti viegli var tikt cietumā. Nu tad kāda ir situācija ar šiem astoņiem miljoniem Dienvidu Sudānas iedzīvotājiem, kas tagad atrodas uh, ziemeļos un ir pakļauts šariāta likuma normām, un sanāk tā, ka, ka viņi uh, Viņiem ir jārīkojas saskaņā nevis ar savu ticību, bet ar citu cilvēku ticību. Lielas paldies! Lunačekas kundze, es domāju, ka jautājumu uzdoti daudzi, un tagad var atbildēt. Well, the... Paldies par šiem ļoti interesantiem jautājumiem, un es eh, mēģināšu maksimāli atbildēt uz visiem. Sāksim ar Sargentīni kundz jautājumiem. Pirmkārt, jautājums par starptautisko kriminālo tiesu. Šajā sakarā, kā jau es sacīju, Eiropas Savienība konsekventi ir atbalstījusi tiesu, tiesu kā institūciju, un arī Sudānas valdības sadarbojas ar eh, tiesu. Augstā pārstāv, kā jūs zināt, pēdējo mēnešu laikā ir sagatavojis vismaz divus publiskus paziņojumus attiecībā uz vizītēm Čadā un Kēnijā. Atgādinot šīm valstīm viņas starptautiskās saistības. Mēs arī skaidri parādījām pašu savu pozīciju šajā sakarā. Es eh, atzīmēju jūsu punktu par Eiropas Savienības, Āfrikas Savienības eh, samitu novembrī. Es apzinos, ka diskusijas eh, tiek gatavots ar Āfrikas Savienību šajā sakarā, bet eh, šeit es detalizētāk nevarēšu pastāstīt, bet es pieņemu zināšanai jūsu sacīto. Par eh, prezidenta Beki eh, priekšlikumiem un kā mēs varam palīdzēt to ieviešanā. Mēs veicin, mudinām Baki e, darbību un mēģinam veicināt e, samierināšanos, kā jūs zināt, Āfrikas e, Savienības. The, the that, um, kā viņa kompetence ir paplašināts attiecībās visiem jautājumiem, kas attiec uz Sudānu Un Eiropas Savienība ir sniegusi tehnisku atbalstu, tehniskus ekspertus, lai varētu atbalstīt viņa darbu pēc, eh, piemēram, pēc eh, referenduma apstākļos. Tānoka kungs uzdev jautājumu, vairākus pat jautājumus pirmkārt. Jautājumi par to, kas varētu notikt, ja Dienvidu Sudānas valdība pieņemtu saveida vienpusēju pieeja, kā rieģētu Eiropas Savienība. Es domāju, ka ir samērā grūti tagad spekulēt par to, kas varētu notikt. Mēs mēģinam uzsvērt to, ka Eiropas Savienība vēlas redzēt referenduma notikšanu saskaņā ar CPA noteikumiem un lai tas noritētu ticamā veidā un piemērot laikā, un mūsu vislabākais devums būtu turpināt uz visu CPA noteikumu ieviešanu, jo es domāju, ka, manuprāt, tas ir vislabākais veids, e, kā virzīties uz priekšu. Tālāk runāt par dienvidu sudāniešiem, kas dzīvo ziemeļos. Šeit ir ļoti kritisks jautājums, jo arī tāds pats varētu attiekties uz ziemeļniekiem, kas dzīvo dienvidos, un tas ir viens no uh, visjūtīgākajiem dosijiem, kur tiek apspriesti kā daļa no pēcreferenduma nosacījumiem. Un neatkarīgi no tā, kāds ir referenduma rezultāts, ir jābūt cilvēkiem pārliecībai, ka viņi nekļūs par uh, mērķi kādām darbībām, un mums jāturpina aicināt abas puses pielikt visus pūliņus, lai varētu panākt eh, vienošanos par šo dosie, tāpat kā par citiem, jo šis ir viens no viskritiskākajiem. Tādējādi ir eh, jābūt pārliecībai par šo jautājumu. Jūs uzdevat jautājumu par savienoto par iespēju atlikt uh, uh, Eh, starptautiskās krimināla tiesas apsūdzību drošības eh, padomē un vai tā ir savienoto eh, valstu iniciatīva. Es, to ne, es tur neko nevaru komentēt. Pat uh, drošības padomē ir uh, tiesības pārcelt apsūdzību gadu vēlāk. Šis ir jautājums, kas tiek eh, jau apspriests kādu laiku, un Āfrikas Savienība ir paudus zinām interesētību šajā sakarā, bet es nedomāju, ka šobrīd tās tiek risināts. Taču tas ir tikai jautājums par atlikšanu, un e, drošības padomei nav pilnvaru e, anulēt e, aresta orderi, kas ir izdots. Tāpat eh, nav nekāds lēmums pieņemts par galveno vēlēšanu novērotāju, cik tālu man zināms. Un par manu personālu un loģistikas atbalstu. Es eh, sāku ieņemt šo posteni laikā, kad mēs bijām pārējais procesu vidū, kad attīstījies ārējās darbības dienests. Un es, es tagad pārskatu savas komandas pas, sastāvu esošās situācijas gaismā. Un nākotnē cieši sadarbošos ar jauno ģenerāla direktorātu Afrikai, tad, kad šis postenis būs uh, aizpildīts, lai varētu nodrošināt to, ka e, mūsu e, darba grupas ir e, maksimāli integrēts ārējās darbības dienestā. Es tik daudz nevarēju pateikt savu mandātu sākumā, man vēl aizvien ir lietas jāpārskata, vai man ir pietiekami resursi, lai varētu īstenot tos uzdevumus, kādi man apriekšā. Un Šobrīd man ir izsniegts uh, gadu, gadu derīga caurlaida ceļošanai. Tāpat tika uzdots jautājums par dziļāku politisku analīzi, kas varētu notikt. Ja e, referendums novest pie vārdarbīga rezultāta, es apzinos, ka e, šajā sakarā reģionu valstīs ir ļoti liels bažas par to, kas varētu notikt. Un tāpēc mēs izdarām spiedienu uz visām, visām iesaistītajām pusēm, lai nodrošinātu to, ka šīs process neatkarīgi no tā, kāds ir rezultāts, noritētu mierīgi. Uh, Un šajā kontekstā viens no labākajiem veidiem, kā minimalizēt konfliktu risku, būtu mēģināt panākt progresu diskusijās par pēcreferendumu sarunām, ieskaitot eh, šeit arī drošības dosjē. Bet arī pār citiem jautājumiem, jo, jo vairāk mēs varam vienoties savlaicīgi un iepriekš, jo mazāks ir risks, ka pēc tam varētu izcelties problēmas. Runājot par iespējamo iznākumu Tas eh, par to ir jālēma Sudānas tautai. Pastāv, es domāju, nav noslēpums, ir um, dienvi, no dienvidu puses spēcīgas secesijas tendences vērojams, bet um, jebkuri kom komentāri būtu tīri spekulācijas par šo jautājumu. Taču, protams, referenduma likums paredz arī zināmu slieksni. 60% vēlētāju ir jāpiedalās referendumā, lai rezultāts būtu derīgs. Tas ir vēl viens nozīmīgs un kritisks fakt, faktors, kas ietekmēs eh, rezultātu. Jūs pieminējāt nepieciešamību di, eh, di, pēc dialoga ar Halilu Ibrahimu un esmu uzņēmumu nu, un citām personām, un es, es darīšu visu, lai Abduls Rahīts un Ibrahīms varētu piedalīties miera procesā. Viņš šobrīd atrodas Parīzē un, es domāju, dzīvo ļoti, ļoti ērtos apstākļos, par ko vienmēr sūdzējusies ir valdība. Bet mēs un citi starptautiskie partneri turpināsim aicināt Abdulrahīdu un Halu Ibrahimu Eh, pievienoties procesam. Vahīts eh, un Ibrahims, eh, viņa piedalīšanās Dohā būtu ļoti nozīmīga. Yes, uh, there was a question, um, um, Tālāk jautājums no Svensona puses bija par ieņemšanu naftas ienākumu sadalīšanu ziemeļos un dienvidos un zināmām privātām interesēm šeit. Es baidos, ka es daudz nevarēšu pateikt šī jautājuma sakarā. Es to pieņemu zināšanai, acīm redzam. Un ziemeļi e, var zaudēt lielu daļu no saviem nacionākumiem, ja dienu ir atdalās, bet tas ir atkarīgs no tā, kāda vienošanās ir panākt viņu, viņu starpā. Un tas lielā mērā arī ietilpst sarunu tematos eh, starp abām pusēm. Un vēl viens deputāts, man liekas, tā bija Lunačeks kundze, kuras divu līdzīgu jautājumu. Naftas eh, uzņēmumu loma referendumu procesā un eh, par to, kā būtu jāsadala ienākumi. Es nevaru daudz par to pateikt. Uh, Es varu pateikt šobrīd to, ka Norvēģija ir ar ļoti nozīmīgu lomu šeit, eh, sniedzot atbalstu abām pusēm, gatavojot tās sarunām par naftas ienākumu jautājumu, par eh, sadarbību, sadalīšanu, un lai varētu mēģināt nodrošināt to, ka pamatdati, kuri ir nepieciešami šajās sarunās, būtu pieejami, lai varētu nodrošināt lielāku caurskatāmību. Un, manuprāt, Eh, Norvēģi ir paveikuši ļoti derīgu darbu šajā jomā, un arī mums Eiropas Savienībai būtu jāveicina tas, lai iesaistītās puses mēģinātu pātrināt eh, sarunas, lai panāktu vienošanos šajā sakarā. Tālāk eh, man tika uzdots jautājums šķiet, ka divi deputāti Hautels kundze, vien no tiem jautājums par cilvēktiesību aizsardzību. Un Arī Lunačekas kundze uzdev līdzīgu jautājumu par sieviešu organizācijām. Un gribu sacīt, ka esmu iecerējusi eh, savu mandātu laikā uzturēt ciešus kontaktus ar pilsoniskās sabiedrības organizācijām, ieskaitot eh, tās, kas eh, strādā ar cilvēktiesību un sieviešu jautājumiem. Eiropas uh, Eh, Savienība finansē vairākus eh, vietējos NVO eh, Sudānā ar demokrātijas un cilvēktiesību instrumentu palīdzību. Un Eiropas Savienība ir arī atsevišķus cilvēktiesību pārkāpumu gadījumus, ieskaitot tos, kas ir pret, vērsti pret cilvēku tiesību aizstāvjiem. Vairāk šādi, šādi gadījumi jau ir jau tiek skatīti, un papildus e, delegācijai Hartumā ir e, savs e, kontaktpunkts, kurā arī tiek skatīti cilvēktiesību jautājumi. Tālāk man tika uzdots jautājums, to uzdeva Dekaizers kundze par iespējamas Sudānas sadalīšanās sekām Darfūrā. Ko es varu pateikt par šo jautājumu? Darfūras kustība nepieprasa neatkarību. Galvenais jautājums Darfūrai ir eh, par to, vai ir jābūt atsevišķam Darfūras reģionam, un tas ir viens no neatrisinātiem jautājumiem sarunās, kas notiek Dohā. Dažādies eh, atz, eh, viedokļi šajā sakarā, un arī savu viedokli šeit pauž Darfūras pilsoniskā sabiedrība. Taču, neatkarīgi, jebkurā gadījumā tas, kas notiek Ziemeļdienu sarunās, ietekmē situāciju uh, Darfūrā. Tālāk par Eiropas Savienības novērošanas misijām. Ir e, jāizmanto gūtās, e, jāizmanto gūtā pieredze Un gala ziņojumā, e, kuru jūsu misija sagatavoja, bija ļoti svarīgs ieteikums. Atsevišķi no šiem ieteikumiem bija ļoti nozīmīgi attiecībā uz referendumu noturēšanu, un mēs mēģinam vērst uh, Dienvidu Sudānas referendumu komisijas uzmanību uz uh, šo ieteikumu, lai šī pieredze tiktu konstruktīvi izmantota uh, eh, referendumu procesa interesēs. Apvienotās nācijas eh, plāno būt ar lielāku lomu šoreiz, izveidojot eh, referenduma atbalsta bāzi visās 79 apgabalos Sudānā. Un arī vairāk pūliņi tiek pielikti, lai apmācītu Sudānas um, policiju referenduma darbam referendumā. Es domāju, ka tie ir tie soļi, ko mēs varam veikt, eh, izmantojot eh, pieredzi, kas gūt vēlēšanu procesā. Tālāk runājot par eh, vēlēšanu ietekmi uz plašāko politisko ainavu un demokratizāciju Sudānā, es varu sacīt, ka E, valdošā partija ieguva ļoti lielu vietu skaitu, pārējās partijas ļoti nelielu e, vietu skaitu, un mūsu uzdevums būtu uzsvērt to, cik svarīgas ir pamats brīvības, preses, biedrošanās brīvības, un mēs to veicam, ticam referendumu kontekstā ir jābūt e, piemērotai politiskajai atmosfērai, kurā, kurā process notiek, bet šīs pamatbrīvības ir pilnīgi, e, pilnīgi neatņemama sastāvdaļa, un mēs turpinam atbalstīt demokratizācijas procesu Sudānā. Un turpinām to darīt. Manuprāt, pēdējais jautājums bija par nemusulmaņu e, stāvokli Ziemeļ Sudānā. To uzdeva Lunačeks kundze. Ļoti labs jautājums, un tik tiešām ir problēmas, kas ir saistītas ar ne musulmaņiem vairākos reģionos, tā skaitā e, publiskās, sabiedriskās kārtības e, e, likuma ieviešanu. Un mūsu rīcībā viens no rīkiem ir izveidot komisiju par nemusulmaņu tiesībām, kas tiek iekļaut visaptvarošā mierlīguma ietvaros. Un tā varētu gūt eh, starptautisku atbalstu, ko, kas tai nepieciešams un ko tā ir pelnījusi, bet tas varētu būt viens no rīkiem, ko mēs varētu izmantot, lai nodrošinātu to, ka šie ir nolīguma aspekti eh, saņem vairāk uzmanības. Paldies! Bene, la ringraziamo. Signora ambasciatore, è stato un incontro. Paldies, eh, vēstnieces kundze jūsu stāstījums bija tiešām ļoti interesants un ļoti mums uh, bagātinošs. Tas liecina par jūsu lielo pieredzi un jūsu deksmi uh, pienākumu pilnā. Es uh, ceru, ka mūsu sadarbība turpināsies vēl daudzus gadus uz priekšu. Man arī bija prieks dzirdēt jūsu apliecinājumus par gatavību ar mums sadarboties un cīnīties par cilvēku un pilsoņu tiesību ievērošanu un demokrātijas attīstību valstī, kur uh, ir ļoti daudz vēl darāmā, bet šie jautājumi ir ļoti svarīgi. Tagad izsludinu pārtraukumu līdz 16.30, kad izskatīsim Sērjuša Vojuska ziņojumu. Bene, colleghi, se volete gentilmente prendere posto, possiamo dare inizio ai nostri. Godātie kolēģi, lūdzu, esiet tik laipni un ieņemiet vietas un atsāksim sēdi. Nākošais ir desmitais darba kārtības punkts. Tas ir balsojums par grozījumiem Eiropas kopienas civildienesta noteikumos un kopienu pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtībā. Mūsu referents ir Saļus Šoiskis, kurš vēlas izteikties pirms balsojuma. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Centīšos izteikties īsi. Jo mēs jau vienreiz centāmies uh, sarīkot šo balsojumu un tad nolēmām to atlikt uz nedēļu, lai mums būtu dialogs ar uh, tieslietu komiteju, bet diemžēl tehniski apsvērumu dēļ neizdevās, bet es gribu pateikties visām politiskām grupām, koordinatoriem, ēnu referentiem par sadarbību. Centos pēc iespējas ņemt vērā visu viedokļus un priekšlikumus. Pēc manām domām mums ir izdevies panākt saprātīgu kompromisu. Esmu respekt pretējas grupas, grupu lielākās daļas vēlmi, lai atbilstoši akcenti tiktu uzlikti uz uh, uh, geogrāfisko, institucionālo un dzimumu līdzsvaru uz šīm trim asīm. Un tāpat arī uz to, lai būtu atbilstoši kopienas aspekts un lai tiktu respektēta parlamenta loma veidojot jauno diplomātisko dienestu. Visgrūtākais un strīdīgais jautājums bija par geogrāfisko pārstāvniecību. Es tikai gribu vēlreiz atkārtot uh, to, ka parlaments jau jūlijā septītajā atsaucē likumdošanas rezolūcijā runāja par to, ka e, runājot par ko pārstāvniecību e, ir jāpiemēro tāda paša pieeja kā 2004. gada padomas regulā un um, es uh, sasaistīju šo formulējumu šīs dienas dokumentās ar mūsu balsojumu rezultātiem jūlijā, un es uh, esmu iesniedz 23. un 29. grozījumu, kas ir identiski. Uh, un gala versiju atbalsta tautas partijas un sociālistu un demokrātu grupas un vēl dažas citas grupas. Šajā pēdējā versijā es nedaudz pēc šaubīšanās mīkstināju šo formulējumu par Uh, indikatīviem uh, rekrutēšanas mērķiem, runājot par šo geogrāfisko pārstāvniecību, lai šeit nebūtu runas par kvotām, bet lai būtu runa par rekrutēšanas uh, indikatīviem mērķiem. Uh, šorīt par atzinumu balsoja budžeta komitejas kolēģi, tā skaitā arī par mūsu 23. un 29 grozījumu ar lielu balstu vairākumu, tie tika atbalstīti, un mm, abām komitejām vajadzētu nosūtīt vienādu signālu ties juridiskajai komitejai, un, ja mums izdosies apstiprināt šos kompromisus, tad mums arī būs iespēja nosūtīt mūsu viedoklī juridiskai komitejai. Esmu uzklausījis arī uh, Rapkaikunga referenta teikto, un viņš uzsvēr, cik svarīgi ir uzklausīt ārlietu komitejas viedokli, jo tā vislabāk pārzina šo jomu, šo tematu, uh, jo šeit mēs runājam ne tikai par darbiniekiem, ierēģiem, bet arī par ārlietu politiku. Protams, šis process vēl nav noslēgsies, turpināsies vēl darbs pie šiem jautājumiem, jo tad būs šis jautājums izskatīts arī juridiskā komitejā un pēc tam plenārsēdē. Un tādēļ es domāju, ka mans formulējums ir ļoti skaidrs un uh, Eh, šī nostāja ir spēcīga un eh, mums ir jāturpina šis darbs. Vēlreiz vēlos visiem pateikties par sadarbību, iesniedzuši šo priekšlikumu komitejai ar pārliecību, ka tas atspoguļo viedokli un vēlmes un mūsu idejas par eh, mūsu kopējo diplomātisko dienestu, par ko jau mēs daudz esam diskutējuši mūsu komitejā un es aicinu kolēģus ļoti pozitīvi vērtēt šo priekšlikumu un atbalstīt to balsojumā. Paldies! Paldies! Sārijas Volska kungs, lūdzu, Broka kungs. Priekšsēdētāja kungs, nu jā, viens minūtes laikā diez vai es varēšu izteikt visu, ko es gribēju, bet pacentīšos. Mans priekšlikums būtu um, atlikt šo priekšlikumu izskatīšanu. Eštons kundze ir paskaidrojusi, kas ir noticis vēstniecībās attiecībā uz uh, dzimumu līdztiesību, kā arī geogrāfisko līdztiesību, un ka izskatās, ka pareizajā virzienā viss ir uh, jau tagad ticis, virzās pareizajā virzienā. Uh, un līdz ar to tāda negatīva attieksme varbūt nebūtu vajadzīga. Vēl viena, runāja, vēl viena lieta, protams, ir eh, um, dzimuma līdztiesība un dzimuma līdzsvars augstākajos amatos. Nu, te ir būt samazliet savādāka situācija. Bet uh, arī šeit būtu svarīgi, lai mūsu priekšlikumi sāktu darbotos. Un tāpēc arī, kā teica Sarijus Volski, būtu uz to visu jāskatās kā uz procesu un uh, stākot ar lēmumu, kas tika pieņemts 6. jūlijā līdz lēmumiem, kas ir paredzēts 6. oktobrī. Šis jautājums virzās uz priekšu un noteikti arī komentāri, ko izteica kolēģis Sarijos Volskis. Viņš teica, ka nebūtu pareizi ieviest kvotas, bet drīzāk runā par tādu indikatīvo rekrutēšanu, indikatīvo pieņemšanu darbā un tad ar to domu Mēs vienkārši varam to uzskatīt par tādu attīstības posmu, lai gal galā panāktu rezultātu, kas mūs interesē, lai galā galā tik tiešām būtu attiecīgs līdzsvars šajā ārlietu dienestā. Gribēju to atgādināt. Un es un citi kolēģi vēlējamies norādīt uz to, ka līdzsvarām ir jābūt, Mērķis ir nosprauts ļoti skaidri, mums ir padomas regula, un uh, ja mērķis netiks panāks, tad 2013. gadā tiks pārskatīt šī situācija un vajadzības gadījumā arī papildu līdzekļi tiks piešķirti. Tāpēc arī šodien, kad mēs lemsim, mums vienkārši jāpieturās pie tās pašas koncepcijas. Paldies! Priekšsēdētājs, jā, paldies, un tagad lūdzu pēdējais runātājs Lamsora kungs. Vienu minūti. Paldies priekšsēdētāji. Sarjuš Volskis ir jau pieminējis to, ka šeit ir tās divas grupas, bet nu man jau šķiet, ka četras grupas, kas šajā gadījumā piedalījās, un man pat šķiet, ka tas ir tā mazliet bēdīgi. Ja mēs runājam un diskutējam par līdzsvaru, uh, bet būtiskākais ir kvalifikācija, pieredze, tādi jautājumi, kas angliski ir merit. Manuprāt, pie tā drīzāk ir jāpiedarās. Man jau šķiet, ka vismaz no šodienas viedokļā Sarjuša Volska priekšlikumi nav vairs tik ļoti izteikti, Un vairs netiek runāts par tā saucamo kinoka principu, bet drīzāk uz aptuveniem mērķiem, indicative targets, tas ir teikts angliski. Jā, man politiskā grupa ir par to, lai būtu dzimuma līdzsvars, lai būtu geogrāfiskais līdzsvars, tas, tas nav jautājums. Taču man ir tehnisks jautājums un mutisks grozījums. Tehnisks jautājums ir šāds. Es skatos, ka ir mūsu referenta uh, grozījums, kas ir arī 17. grozījums, bet pēc būtības 17. grozījums ir pirmā kompromisa daļa. Uh, Nu, tad jautājums ir, kā mēs varam to visu savietot, jo mans jaunais grozījums attiecas arī uz pirmo kompromisu, un tad es tā līdz galam nesaprotu, kā lai to visu ievietot. Nu, tad mani priekšlikums, man ir kompromisa priekšlikums pirmajam grozījumam, es nolasīšu angliski starp 17 un 28, un pēdējā punktā ir teikts. 27 of these staff regulations in the first subparagraph of Article 12.1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 rekrutējam cilvēkus balstoties uz viņu uh, dzimuma un mm, mēģinot meklēt geogrāfisko līdzsvaru, man šķiet, ka drīzāk savādāk vajag rakstīt. Tad, kā cilvēku nodarbināšana notiks institūciju vajadzībām, un pagaidu nu, pastāvīgie darbinieki tiks pieņemti darbā, ņemot vērā viņu kvalifikāciju un integritāti, tai pašā laikā mēģinot panākt geogrāfisko līdzsvaru un dzimumu līdzsvaru, un šo mutisko grozījumu es piedāvāju šodien likt uz balsošanu. Paldies! Pēterle kungs. Paldies! Eh, cienījamie kolēģi, priekšsēdētāji, nu nav tagad tas īstais laiks debatēt. Es ļāvu izteikties referentam un tad vēl dažiem ēnu referentiem, bet tā ļoti īsi. Ja vien, protams, ir kādas problēmas, kas ir saistītas ar balsošanas sarakstiem, Un, ja kāds uzskata, ka balsot šodien nebūtu prātīgi, tad, nu, atliksim balsojumu, taču ir kādas problēmas. Piemēram, attiecībā uz jūsu balsojumu, tad šobrīd nu, nebūtu tas īstais brīdis to izteikt. Šobrīd ir paredzēts balsot, nevis diskutēt. Ja jums ir kāds konkrēts noraidījums vai arī konkrēta, konkrēts priekšlikums attiecībos kādu grozījumu vai arī varbūt jums ir motisks grozījums attiecībā uz šo grozījumu, tad piesakieties runāt un es jums ļaušu izteikties, pirms mēs balsošam par šo konkrēto grozījumu. Tas būtu kā visloģiskāk. Tāpēc arī tagad diskusija tiek pārtraukta. Sāksim balsot. Ja kādam ir problēmas ar konkrētu grozījumu, nu tad rokas augšā un jūs izteiksiet savu mutisko grozījumu. Un tad arī balsosim. Nu tādi ir noteikumi šodien. Nu, noteikumi paliek noteikumi, pat ja kādam tie nepatīk. Nu, tad sāksim. 3, 13. grozījums par pret atturs. Mānuprāt, ir jāpārbauda. Lūdzu, balsošanas kartiņas ielieciet mašīnās un 13. grozījums elektroniski. Nu, es ceru, ka viss nobalsojuši. Jā, 46 par, 14 pret, pieņemts. Tagad 14. grozījums par, pret, pieņemts. 16 par, pret, apturs, pieņemts. Kompromiss viens ar mutisko grozījumu, ko mēs dzirdējām no Lansdorf, Lansdorfa kunga. Ja vien jums nav iebildumi pret mutisko grozījumu, tad kas ir pret mutiskā grozījumā iekļaušanu balsojumu? Kas ir pret? Kas ir pret? Ja jūs esat pret mutisko grozījumu. Nu tātad. Ja ir kāds, kas ir pret 40. grozījumu plenārsēdē, tad mēs par to arī nebalsosim. Nu, sanāk tā, ka pietiek ar kādiem 5-6 cilvēkiem, lai nebūtu vērts balsot. Līdz ar to vienkārši kompromiss viens bez šī mutiskā grozējuma. Kompromiss viens, sākam balst. Priekšsēdētāji, man ir jautājums tāds tīri tehnisks. Šis mutiskais grozījums, ko piedāvāja Sarjuš Volskis, attiecas arī uz 17. grozījumu, bet tas attiecas arī uz pirmo kompromisu kā tas ir teikts 13. grozījuma, tas pats pirmais grozījums, eh, par ko mēs balsojam, tur ir teikts, ka mutiskais grozījums attiecas arī uz 17, 19, 31 un tā tālāk. Tas nozīmē, ka kompromiss viens iekļauj arī 17. grozījumu. Jautājums Sarjušam Volskim. Kā tad ir? Viņš piedāvāja grozījumu 17. punktam. 17. grozījumam, vai tas iekļaujas arī pirmajā kompromisā. Paldies! Allora, onorevole, onorevole Sairus Voski, forse lei... Nu, lūdzu, Sārjuš Voska kungs, paskaidrojiet mums, lūdzu, kā ir. Vai Lansdorfa kungā komentāri bija pietiekami pamatoti, ja šeit iekļaujas arī 17. grozījums, kas savukārt iekļaujas pirmajā kompromisā, nu lūdzu. on the basis of only striving. Absolutely. May I? Senor Presidente. Priekšsēdētāji, ja mēs pareizi sapratām, būtiskā eh, grozījuma priekšlikumu piedāvāja Landovkungs, tas ir tikai izmaiņas kritērijos vispirms eh, no, pirmajā vietā liekot, eh, pirmajā vietā liekot nopelnus un pēc tam dzimumu. Sorry, Aggiungiamo al compromesso 1 il termine non solo geografico ma institutional. Va bene, ma allora la proposta di chiarimento che viene fatta. Nu, labi, tad priekšlikums ir šāds. Centīsimies precizēt lietu. Mums ir pirmais kompromiss. Tur mēs iekļausim vārdaņu institutional pēdējā, priekšpēdējā rindiņā. Un tād, manuprāt, varēsim panākt tādu kompromisu starp kompromisu viens un, un mutisko priekšlikumu Lansdarba kungs, vai viss kārtībā? Paldies, priekšsēdētāji! Nu jā, tas bija šis tehniskais jautājums, vai institucionālais līdzsvars saskaņā ar kolēģis Arjušu Volski ir jāiekļā arī pirmajā kompromisā. Es uzskatu, ka visticamāk jau būs, bet šis mutiskais grozījums savukārt uh, ir saistīts ar vārdiem recruited on the basis of, un šīs tiktu aizstāts ar vārdiem striving, uh, striving to achieve, un manuprāt arī par mutisko groziem būtu jābalso atsevišķi. Nu labi, nu jau četri cilvēki ir pietiekušies runāt. Nu, es nezinu īsti. Man nepatīk šāds darba stils dažādi cilvēki, visu, ko saka par tādiem grozījumiem, kas jau sen ir pieteikti. Nē, nu viena lieta, protams, precizēt, tur nav nekāda iebilduma, bet te pašā laikā mēs ļoti negribētu, lai tagad kāds uh, argumentētu, bet tagad lūdzu Sarīšu Volski. Mums bija papildu nedēļas, saka Sarīšu Volski, un tad varbūt nevajag saržģīt lietas. Tehnisks jautājums. Man atbildi ir jā. Mana doma, kāpēc es gribēju šeit iekļaut mutisko grozījumu grozījumiem 17, 19, 3, 1, 36 un 40 ir, lai tekstā visur būtu norādīts uz trīs līdzsvara punktiem - geogrāfisks, dzimumu un institucionāls. Un tāpēc jautājums Lansdorfa kungam ir tas, ka būs rakstīts, ņemot vērā um, geogrāfisko pārstāvniecību, nodrošinot institucionālā uh, institucionālo un dzimumu līdzsvaru, bet man nevisai patīk šis variants par striving at, cenšoties, jo, manuprāt, tas cenšoties neizsaka pietiekami strikti. Nu jā, tieši tā kā es teicu, šo institucionālo aspektu mēs iekļausim. Mēs šeit runājam par trešo rindiņu no apakšas. Un tad, manuprāt, šajā gadījumā situācija tiks risināta. Četri cilvēki ir pieteikušies, Tanaka kungs, Pēterli un citi. Cienījamie, Nē, esmu pā, ja tā īpaši gandarīts par iespēju ko padiskutēt. Tenaka kungs, nu ņemot vērā to, ka angļu valoda man ir dzimtā, tad jā, jūs vārda with vietā lietosiet or, tad šobrīd ir tā, ka. Šobrīd ir tā, ka, nu, tai kompetencijai tiek piešķirt vislabākais variants. Un tāpēc mans priekšlikums būtu grozīt mutiski mutisko grozījumu with vietā Daži uzskata, ka mēs šeit runājam par kompetenci, un, bet jā, ir runāts, ja te, tiek lietots off, tad vairs nav tur šis kompetences jautājums. Nu labi, saržģīsim lietas vēl tālāk. Nākamais. Um, just very quick. Ļoti īsi, ļoti īsi. Precizēsim. Lansdorfa kunga teikto pēc būtības tas maina to, kas tur ir teikts. Ka tad tiktu, ka tad viņš pieņemtu valsts insurance institutional and gender balance, nodrošinot institucionālo un dzimumu līdzsvaru, vai tā tas būtu? Nu jā, jautājums ir par formulējumu. Un šis ir tas formulējums. Ir jāiekļauj vārdiņš institucionāls arī šeit. Nu, manuprāt, pietiek, un pietiek diskutēt, sākam balsot. Šāds ir, šāds ir galīgais priekšlikums. Balsosim. Š... Bet mēs neturpināsim grozīt tekstu, kas arī Švolskis, jo savādāk sanāk tā, ka kļūstam par tādiem redaktoriem. Balsosim, balsosim. Ieliksim uh, institucionālo pirms vārda gender un miers. Priekšsēdētājs, nu jā, nu tas tas, ko gribēju arī panākt. Es, protams, uzklausīju tos deputātus, kas gribēja izteikties, tas ir loģiski, bet jā, mēs iekļausim šeit vārdu institucionāls un līdz ar to balsojam kompromiss viens plus institucionāls par. Pret. Atturas pieņemts. 18. grozījums par pret, atturas, pieņemts. Cienījamie kolēģi, lūdzu palīdziet man, balsojiet ašāk 19 par, pret, atturas. Es domāju, ka labāk pārbaudīt. Sākam elektronisko pārbaudi 19. 19. grozījums, balsojam, balsojam. 46 pār, 16 pret. Nu, vēlreiz teikšu, ka es vienkārši neturētu rokas pietiekam skaidri. 3, 9, kas par, pret. Atturs pieņemts, 20 par, pret. Atturs pieņemts, 41 par, pret. Atturs pieņemts, 21 par pret, atturs, pieņemts. Kompromiss divi. Šeit ir trīs daļas. Pirmā daļa. Nē, nē, nē, divas daļas. Pirmā daļa pir, par, pret, atturs, pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturs, pieņemts. 40. Nē, nē, nē, nē, pa 40. Nevajag atkrīt. 23. Ar mutisko grozījumu no referenta puses par. Brantneres kundze? Jā, nu tad ņemot vērā, ka mēs neplānojam sarežģīt lietu, taču grib precizēt. Un, manuprāt, tas būtu jāieraksta arī protokolā. Es gribētu pārliecināties, ka šis pāns ar mutisko grozījumu no Sariju Švorska puses nozīmē to, ka pirmais kritērijs ir kvalifikācija un tad ir šis kino atsauces aspekts. Un te var iztūkot divos veidos, bet svarīgākais ir, ka mūsu parlaments to izprot vispirms kvalifikāciju un tad šī kinaka atsauce. Jā, tas tā ir, ja mūsu interpretācija ir šāda, tad var atteikties no sava mutiskā grozējumā referenta. Tātad tikai kvalificēti cilvēki drīkst strādāt Eiropas diplomātijā. Tas tas, ko gribat var teikt par šo jautājumu. Nu, tā ļoti labi. Nu, tad es atsakos no savu mutiskā grozījuma, saka Brantneres kundze. Vēl labāk. Nu, kā ir? Es, protams, ļaušu izteikties tiem kolēģiem, kas grib izteikties, un nē, mēs šeit uh, eh, balsojumu Vidžokungs. Viena tehniska lieta bulgāru valodā ir runāts par 31. decembrī 2010. gadā. Tas tā pārāk optimistiski. Man šķiet, ka labāk jau būtu te precīzāk rakstīts 2020. Un uh, tad vēl viena lieta runājot par kvalifikāciju un uh, un citiem aspektiem, manuprāt, eh, kvalifikācija būtu jāiekļauj arī citur, eh, un vispārēj grozījumi ir skaidri, sāksim balsot. È la decisione del 2010, quindi rimane 2010. Nu jā, jā, 2010. Tas ir lēmumā, 2010 rakstīts lēmumā arī šeit. Nu, ja jums kaut kas nepatīk, tad balsojiet pret. Uh, eh, 23. par, pret, atturas, pieņemts. Tālāk. 42. Par. Pret. Atturas. Noraidīts. 24 par. 42. Elektroniski pārbaudam. 42. Elektroniskā pārbaude. Es tā pārāk aši tur pieteica visu, bet tagad 42 elektroniski. 63 cilvēki nobalsojuši, 33 pār, 29 pret, 1 atturējies pieņemts. 24 pār, pret, atturas pieņemts. 25 pār, pret, atturas pieņemts. 26 pār, pret, atturas pieņemts. 43 pār, pret,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 Ā, nē, nē, nē, pa 23. Nē, netika balsos, līdz to pa 29. 29 par. Pret. Nē, nē, labāk pārbaudīsim. 29 sākam elektroniski, elektronisku pārbaudi. La votazione elettronica. Beidzam balsot. Nu, mēģināšu ātrāk šodien. 48 pret 15 pieņemts, 30 par pret, atturs, pieņemts. Viens, par, pret, atturs, pieņemts. Divi, par, pret, atturs, pieņemts. Trīs, divi, par, pret, atturs, pieņemts. Trīs, par, ar mutisko grozījumu, par, pret, atturs, pieņemts. 31 par. Un, un, Tas atkarīgs, jo trešais ir pieņemts. Tagad četri par. Pret. Atturs pieņemts. Tālāk, tālāk. Pieci. Par. Pret. Nē, nē, nē, nē, nē. Elektroniski balsosim elektroniski, pārbaudīsim pieci. Piektais grozījums elektroniskā pārbaude. 63 kolēģi nobalsojuši, 47 pār, 16 pret, 6 pār, pret, apturas, pieņemts, 7 pār, pret, apturas, pieņemts, 8 pār, pret, apturas, pieņemts, 9. Mutisks grozījums par, pret, atturs, pieņemts. 10, no, atsaukts 3 un 4 par, pret, atturs pieņemts, 11 par, pret, atturs pieņemts, 35 par, pret, atturs noraidīts, 12 par, pret, atturs pieņemts. Tagad elektroniski balsosim, cienījamie kolēģi, pār atzinumu ar grozījumiem. Sākam balsot. 63 ir nobalsojuši, 61 ir, 62 ir nobalsojuši, 54 par, 6 atturējās, 3 pret. Nu tad pieliksim arī Broka kunga balsojumu, kas bija par, nu, Sariš Volska kungs ļoti labi. Vēl daži ir izteikušies, Māro kungs, jā, Māro kungs balsoja pār, arī Dafa kungs, vēl kāds teica, ka viņš nobalsoja pret, kurš ir pret. Broka kungs, jā, jā, viss ir skaidrs. Nu, tad ko? Vienu par vienu pret vēl pieliksim, kurš gribēja izteikties. Man jau šķiet, ka Brokungs gribēja runāt par balsojumu, nē, viņam ir ko teikt. Lūdzu. Cienījamie, lūdzu, ievērosim klusumu. Priekšsēdētāji, es gribētu, lai jūs protokolā ierakstītu, kā Sarjuši Volski un kundzes uh, interpretācija, ka mēs šeit nerunājam par kvotu, un ja vien es pareizi esmu sapratis, būtiskākais ir, kvalitāte ir svarīgāka par jebkāda veida līdzsvariem. Un tad kvalitāte ir šis primārais jautājums. Un tikai pēc tam ir visas citas lietas. Manuprāt, tas bija ļoti svarīgi. Un uh, turpmākais sarunās tas ieņem vērā. Paldies! Ļoti labi! Piefiksējam. Broka kunga teiktu Brantneres kundzes, ņemot vērā Broka kunga teikto, es tiešām ceru, ka šāda veida interpretācija arī tiks nodrošināta un nekādi citi risinājumi nebūs. Šobrīd es atterējos un es esmu ļoti gandarīta par to, ka jūs tagad um, izteicat šo domu, bet labāk jau būtu izteikt šo domu pirms balsojumā. Nu labi, paldies jums par komentāriem, vēl kādam ir ko teikt? Es skatos, ka viss kļuvuši tādi ļoti emocionāli. Pēterlekungs, lūdzu. Mogu prīt do besede. Priekšsēdētāji, paldies par iespēju izteikties. Man pirms tam nebija iespēja runāt. Es run nobalsoju par pirmo kompromisu pārliecībā, ka mēs neesam neko mainījuši attiecībā par geogrāfisko pārstāvniecību. Tas nozīmē, ka tur paliks rakstīts angļu valoda on the basis of geographical balance balstoties uz geogrāfiskā līdzsvarā. Jā, jā, jā, tur viss ir kārtībā, vienkārši ielikam institutional, pārējais teksts paliek spēka, Lansdorfa kungs. Jā, es arī gribēju pakomentēt, es gribēju teikt, ka es ceru, ka visi kolēģi šo jautājumu izprot līdzīgi tas, ko teica Elmars Broks, ka mēs Eiropas ārlietu dienestā vēlamies nodarbināt vislabākos, un mērķis, protams, tagad ir atrast šos labākos. Uh, bet, protams, nodarbinātības politikā mēs centīsimies sasniegt geogrāfisko un dzimumu līdzsveru. Un uh, Brantneres kundze un Elmar vēlos teikt, ka ir iespējas interpretēt šo tekstu arī savādāk. Un tāpēc vēlos teikt, ka teksts esošajā, regul... esošajā formulējumā nav pietiekami precīzs, kā mēs to gribējam. Nu, mēs cerēsim, uh, ka praksē, tad, kad notiks uh, lēmuma pieņemšana par uh, uh, pieņemšanu darbā, tad vienīgais jautājums, svarīgākais jautājums būs kvalifikācija. Labi, paldies! Paldies, ka jūs piedalījāties balsojumā, cienījamie kolēģi! Nē, nē, nē, es nepamanīju. Svobodā kungs, es nepamanīju. Nu, man ir ļoti īsts komentārs, divi īsti komentāri. Pirmām kārtām, Es saprotu, ko šobrīd sarunveicēji ir iekļāvuši, ka padomē mēs vēlamies raidīt skaidru signālu un Neštons kundz virzienā arī skaidru signālu, un līdz šim daudzi jautājumi vienkārši netika pienācīgi izvara, iekļauti. Un šeit ir jautājums par to, ka ir jābūt geogrāfiskam līdzsvaram, ir jābūt dzimumu līdzsvaram, līdz šim tas te netika ņemts vērā. Uh, Tāpēc šeit ir tie, šie vairākie aspekti. Ir kompetence, kvalifikācija, un tad vēl ir šī geogrāfiskā pārstāvniecība un dzimums. Un man jau šķiet, ka pastāv iespēja ņemt vērā šos abus aspektus. Un tagad Heštons kundzes un padomes uh, uzdevums ir panākt to, lai abi šie līdzsvari tiktu panākti. Gan kvalifikācija, gan arī geogrāfiskie un citi līdzsvari. Lūdzu, Severina kungs, viens komentārs. Kvotas ir vajadzīgas vienkārši tādēļ, ka kvalifikācija netika ņemta vērā. Parasti, ja mēs runājam tikai un vienīgi par kvalifikāciju, tad visi, ka visi līdzsvari ir vietā. Taču, ja mēs vienkārši sakām, ka mums ir kvalifikācija pirmajā vietā, bet uh, reāli to nedaram, uh, tad parasti nekas nenotiek. Man šķiet, ka kvotas šeit ir absolūti vajadzīgas. Tiemžēl kvalifikācija netiek ņemt vērā pienācīgi, tāpēc arī visi līdzsvari ir izjaukti un ir vajadzīgs šāds risinājums. Labi, labi. Pabeigsim, pabeigsim šo diskusiju, bet ļausim izteikties referentam. Un tad būs nākamais jautājums. Priekšsēdētāji, es tagad redzu, ka ļoti, ļoti nepieciešams turpināt diskusijas, un mans priekšlikums būtu nākotnē uzmanīgi sekot, kā šis dienas funkcionē un meklē savus darbu, darbiniekus. Es varu pilnībā piekrist tiem, kas ir teikuši, ka kvalifikācija ir ārkārtīgi svarīga, bet te pašā laikā es uzskatu, ka nedrīkst, um, nedrīkst uzskatīt, ka pietiek ar kvalifikāciju, nekadā gadījumā nedrīkst ņemt vērā dzimumu un uh, geogrāfisko līdzsvaru. Jebkurā gadījumā, nu, tiem, kuriem kuri nāk no jaunajām dalību valstīm, uh, viņiem šis aspekts ļoti svarīgs, jo bieži vien tiek uzskatīts, ka tie, kas nāk no jaunajām dalību valstīm, viņi nav tik ļoti kvalificēti, kā tie, kas nāk no vecajām dalību valstīm, bet tā tas nav, un mēs tā neuzskatām. Skaidrs, ka kvalifikācija ir pirmā vietā. Jā, cilvēkam nav kvalifikācijas un kompetences, viņš vispār netiek tālāk rekrutēšanas procesā, bet te pašā laikā nedrīkst uzskatīt, ka kāds ir tā kā vairāk kvalificēts, uh, Līdz ar to šī persona eh, tiek uzskatīta par daudz kvalificētāku. Piemēram, ja persona ir ieguvusi Kembridžas diplomu, tad eh, vai mēs teiksim, ka šī persona ir gudrāka par tādu, kas ir ieguvusi izglītību kādā Austrum Eiropas universitātē? Man jau šķiet, ka labāk būtu ņemt vērā visus aspektus un neveidot diplomātiju, kas pārstāvētu pusi no savienības, bet ne visu savienību. Reglamenta jautājums kāds iekliedzas zālē. Klimke kungs arī pieteicis. Nē, Tēnā kungs saka, taču par universitātēm tika runāts, man ir, man ir jāatbild. Un nu, būs plenāra sēde, tad tur varēsiet kliegt skari. Bet mums ir jāpabeidz šis darbs, un tagad lūdzu astotais darba kārtības punkts, ja jūs plānojat pabeigt, lūdzu, pa, ja jūs plānojat palikt, lūdzu, palieciet, ja jūs gribētu tikai pabalsot, tad lūdzu, un, un tagad Ukrainas delegācija aicinām jūs. Uh, please uh, sit down, uh, colleagues, uh, the minister. Eģi, lūdzu, ieņemiet vietas. Ministram ir uh, jāsāk savu uzstāšanās 15 pāri. 15 pār 6 ministram jādodas prom. Tagad uh, mums jāsveic mūsu vidū Pavlo Klimkinu, kas ir ārlietu ministra vietnieks un Tārasju kungs, kurš pārstāv Eiropas Savienības integrācijas komiteju Ukrainas parlamentā. Šīs pēcpusdienas tikšanās apliecina to, cik lielu nozīmi Eiropas Savienība un mūsu komiteja un mūsu delegācijas vadītājs Kovēkungs piešķir Ukrainai Uh, Ukraina ir ļoti svarīga mm, Eiropas Savienības kaimiņa attiecības politikas kontekstā, un mēs vēlamies stiprināt sadarbību ar Ukrainu un sarunas par asociācijas uh, līgumu turpinās. Mēs ar īpašu interesi vēlamies uh, uzklausīt uh, ministra vietnieku kungu par viņa viedokli par eh, tām eh, iespējām, kas paveras un kādas problēmas mums eh, vēl stāv ceļā uz sarunu procesu veiksmīgu noslēgumu. Mēs vēlamies dzirdēt par Ukrainas valdības programmu un prioritātēm, tāpat Tarasju Broka kungs arī mūs uh, informēs par šiem jautājumiem. Mēs varēsim uzklausīt gan izpildu varas viedokli, gan parlamenta viedokli, un arī mēs vēlētos dzirdēt par attiecībām starp valdību un opozīciju. Tāpat mēs ļoti vēlētos uh, saņemt visu jaunāko informāciju, kas mums uh, palīdzētu sarunu procesā Tāpat gribu sveikt Leonidu Kosalkungu, kurš ir uh, Ukrainas delegācijas vadītājs parlamentārās sadarbības uh, komitejā. Ministra kungs, es uh, lūgtu jūs iekļauties desmit minūtēs, jo tad mums paliktu pietiekam daudz laika vēl diskusijām. Paldies, Albertīnī kungs, dāmas un kungi! Eh, tas ir liels prieks un gods man jūs uzrunāt eh, šeit Eiropas parlamentā, runāt par attiecībām ar, eh, starp Eiropas Savienību un Ukrainu. Es esmu ārlietu ministra vietnieks un galvenais sarunu vedējs par Eiropas Savienības Ukrainas asociācijas līgumu. Tāpat es uh, savā diplomāta karjerā vairāk nekā desmit gadus nodarbojos ar Eiropas integrācijas jautājumiem. Man ir liels prieks būt Eiropas parlamentā, institūcijā, kura ir bijusi un joprojām ir uh, atbalstītāja uh, attiecību stiprināšanai starp Eiropas Savienību un Ukrainu. Mm man vienmēr ir, eh, man iespaidojas šis īpašais uh, gars, uh, ieinteresētība, uh, atbalstīt sadarbību starp mūsu valstu un Eiropas Savienību. Tas vienmēr izskan jūsu rezolūcijās un uh, šā gada 25. februāra rezolācijā ir noteikts, ka mūsu valstī ir tiesības, kā Eiropas valstī saskaņā ar Eiropas Savienības līguma 49. pāntu iesniegt pieteikumu iestāties Eiropas Savienībā. Uh, tāpat ir teikts, ka mēs uh, uh, gatavojamies bezvīzu režīma ieviešanai. Ja starp Ukrainu un Eiropas Savienību sastādot skaidru kritēriju sarakstu. Es gribētu uzsvērt par to, ka ir pozitīva attīstība konstatējuma attiecībā starp Eiropas Savienību un Ukrainu. Ir svarīgi uzturēt šo pozitīvo attīstību, un es paskaidrošu, kā tas būtu jādara. Es vispirms vēlētos uzsvērt, ka Eiropas integrācija uh, Ukrainai ir ne tikai ārpolitikas jautājums. Pirmām kārtām šis jautājums ir saistīts ar plašu iekšējo reformu programmu, kas mums palīdzētu izpildīt uh, kritērijus turpmākai dalībai Eiropas Savienībā. Šeit ir virkne prioritāšu tuvākai nākotnēji Mums ir jārisina problēmas, jātiek galā ar izaicinājumiem. Un pirmkārt, uh, ir runa par asociācijas līgumu, kam ir jābūt ļoti novatoriskam. Tas ir pirmais šāda veida nolīgums starp Ukrainu un Eiropas Savienību. Šeit uh, ir jāveido attiecības uz politiskās asociācijas un ekonomikas integrācijas jādod pievienotā vērtība šim nolīgumam. Reāla integrācija balstās uz vispārēju Ukrainas likumdošanas saskaņošanu ar Eiropas Savienības tiesību aktiem, tam jākļūst par virzītāju spēku in Eiropas integrācijas procesā. Pašreizējai sadarbības un uh, asociācijas līgums uh, ir uh, veltīts sadarbībai. Protams, mēs varam turpināt sadarboties un vēl vairāk sadarboties, bet tā būs tikai sadarbība. Mums ir jāpāriet no sadarbības uz integrāciju. Eiropas parlaments spēlē izšķiroši svarīgu lomu turpmāko instrumentu izstrādēja arī attiecībā uz Ukrainu. Tādēļ es vēlētos uh, tādu jaunu skatījumu uz tiem instrumentiem, kas būtu jāievieš, lai varētu efektīvi īstenot uh, gaidāmo asociācijas līgumu. Šeit ir runa ne tikai par finanšu resursiem, bet arī par turpmāko instrumentu formātu. Es šeit domāju īpašus instrumentus, kuri būtu orientēti uz likumdošanas saskaņošanu. Uh, šī uh, nolīguma uh, centrā jābūt ir jauna veida brīvās tirzniecības līgumam, kurš mums nozīmētu pakāpenisku četru brīvību attiecināšanu uz Ukrainu. Šeit nevajadzētu runāt par selektīvu integrāciju, par integrācijas fragmentu īstenošanu noteiktās sfērās. Uh, ir jārunā par visām četrām brīvībām, kas pakāpeniski tiktu attiecināts uz Ukrainu. Un mēs to arī šādu nostāju aizstāvēsim sarunās ar Eiropas Savienību arī turpmāk. Nākošais punkts ir sarunas par bezvīzu režīma noteikšanu. Un šeit mēs iestājamies par īpašu dokumentu vai rīcības plānu apstiprināšanu, kas noteiktu skaidrus, objektīvus kritērijus Ukrainai, kā sasniegt uh, bezvīzu režīma ieviešanu ar Eiropas Savienību. Es gribētu uzsvērt, ka mūsu pusei uh, tas uh, nozīmētu uh, Uh, mazāk politisku un vairāk uh, uh, pragmātisku un tehnisku pieeju sarunās par bezvīzu režīmu. Mēs jau gatavojam tālajošas reformas vīzu jomā. Ir īpaša koncepcija un programma robežu uh, Uh, pārvaldības jomā ir arī uh, veikti, tiek veikti citi būtiski pasākumi, kas uh, ir nepieciešami uh, dialogu turpināšanai par bezvīzu režīmu. Es gribu teikt, ka mēs šeit necenšamies panākt politisku lēmumu, bet gan īstenot konsekvents un skaidrs reformas Ukrainā. Bet, protams, lai to varētu panākt, būtu nepieciešams noteikt skaidru kritēriju kopumu no Eiropas Savienības puses. Nākošā prioritāte, kas ir īpaši jāuzsver, ir sarunu vešanas darba kārtība Eh, tas ir novatorisks dokuments, par ko mēs vienojāmies ar Eiropas Savienību, par Eiropas Savienības Ukrainas rīcības plānu, un tā bija tāda unikāla vienošanās starp mums un Eiropas Savienību, ka mēs jau esam sākuši īstenot uh, normas, par ko bijām vienojušies sarunās par asociācijas līguma uh, noslēgšanu. Tās vēl nav juridiski saistošīs normas, bet kā politiskas saistības mēs jau īstenojam daļu no tā priekšlikuma, par ko ir panākta vienošanās. Ceturtā prioritāte, kas arī ir ļoti būtiska, ir sadarbība enerģētikas jomā. Ukraina ir apstiprinājusi gatavību sadarboties ar Eiropas Savienību turpmāk arī enerģētikas jomā. Pagājuši nedēļ tika parakstīts kopie protokols par pievienošanos enerģētikas kopienas līgumam. Tas ir, īp, kā īpašs sasniegums būtu minēts arī uh, noteikumi par gāzes uh, uh, tirgus funkcionēšanu, kas saskan ar uh, regula 55.2003 un kas um, ir vērsts uz efektīvu Ukrainas gāzes tirgus darbību un turpmāk integrāciju ar Eiropas Savienības tirgu. Tālāk uh, būtu minams arī uh, investīcijām labvēlīgi klimata veidošana Ukrainā un turpmāka uh, likumdošanas eh, saskaņošanu šajā jomā. Un, eh, lai eh, to mm, panāktu, vēl viens īpašs punkts būtu minams. Eiropas integrācija ir saistīta ar panākumiem, ar prioritātēm, bet Eiropas integrācijas pamatā ir arī vērtības Eiropas mentalitāte un Eiropas uh, integrācija nozīmē arī Eiropas identitāti. Pirms pāris gadiem es gandrīz veselu gadu veltīju uh, sarunām, lai pierādītu, ka Ukraina ir Eiropas valsts ne tikai geogrāfiski, bet arī vēsturiski un arī uh, mūsu prātos mēs esam Eiropā un uh, mēs šajos jautājumos rēķināmies tiešām ar Eiropas Savienības parlamentu atbalstu un esam gatavi ar jums cieši sadarboties šajos jautājumos. Liels paldies par jūsu uzmanību un uh, ar prieku uh, centīšos atbildēt uz jūsu jautājumiem. Paldies! Grazie, signor ministro. Paldies, ministra kungs. Un es došu tagad vārdu uh, E, Tārā Džuka kungam, kuru arī es tieši tāpat lūkšu e, ievērot sev atvēlturas, lai kā jau to darīja ministrs. Thank you, Mr. Chairman. I'll do my best in order to... Paldies, priekšsēdētāji. Es e, mēģināšu tieši tāpat iekļauties jau atvēlētajā laikā, kā mans kolēģis Kimkinkungs. Vispirms es gribētu paust savu pateicību jums priekšsēdētāju afetam eh, komiteja Eiropas parlamenta delegācija attiecībām ar Ukrainu. Man ir tas prieks tikties šeit ar daudzām pazīstamām sejām, ar uh, saviem labiem draugiem, kuri uh, eh, gad, ilgus gadus ir strādājuši, lai Eiropas kopienā, Eiropas eh, parlamenta deputātu vidū celtu uh, apziņas līmeni pār Ukrainu. Un tā kā ilgus gadus jau esmu piedalījies Eiropas eh, Savienības Ukrainas attiecību veidošanā ir jānorāda, ka pēdējo mēnešu gaitā ir ļoti daudz, kas eh, sacīts par iepriekšējiem pieciem gadiem, un es gribētu atgādināt to, ka šo, šo iepriekšējo piecu gadu laikā, kas tika eh, saukti kā nestabilitātes laiks Ukrainā, mēs esam panākuši vairākas eh, būtiskas vienošanās. To starpā mēs esam uzsākuši sarunas par jauno pamatnolīgumu par brīvās tirdzniecības zonu. Mēs redzējām, kā tiek pabeigts sarunas un stājās spēkā divi būtiski nolīgumi par vīzu režīmu atvieglošanu, atpakaļ uzņemšanu. Mēs uzsākām bezvīzu režīmu un mēs panācām vienošanos par iestāšanos Eiropas enerģētikas kopienām. Lūk, šo pēdējo mēnešu gaitā kad arī notika prezidenta vēlēšanās un izveidojās jaunas eh, autoritātes valstī, tikas, un mēs eh, varējām dzirdēt ļoti daudz pretrinīgus eh, signālus, un kā Eiropas integrācijas komitejas priekšsēdētājs, mēs redzam, ka turpinās no jauno autoritāšu puses šīs pozitīvās ietek, e, tendences, kas tiek uzsākt. Un šajā sakarā es gribētu pat sacīt, ka ir panākts e, progress pēdējo mēnešu gaitā e, apspriežot jauno asociācijas nolīgumu, un mēs ceram, ka Eiropas parlamenta rezolūcija, kas tika apstiprināta 25. februārī, tiks sadzirdēt citās Eiropas institūcijās, jo, diemžēl, man vēl aizvien ir eh, jānorāda, ka rezolūcijas nosacījumi tīpaši, kas attiecas uz eh, iepriekš iespējamo Eiropas pers da perspektīvu kāda eh, dalība Eiropas Savienībā, netiek skatīta pietiekami citās institūcijās. Tālāk runājot par brīvās tirzniecības nolīgumu, mēs esam dzirdējuši daudz kritikas, kas ir adresēta Ukrainas delegācijai. Kā Ukrainas parlamenta deputācis nevar piekrist šai kritikai, kas ir virzīta pret Ukrainas pusi, un es gribētu vērst jūsu uzmanību uz to, ka ja mēs runājam par brīvās tirzniecības zonu starp Ukrainu un Eiropas Savienību, tad Ukraina ir jābūt eh, vienlīdzīgam partnerim un nevis eh, papildus tirgumu Eiropas Savienības uzņēmumiem. Šajā sakarā es gribētu sacīt, ka kompromisiem ir jāmeklē no abām pusēm un patiesi un nemākslīgi, un es eh, gribētu sacīt, pat nožēlojamās kvotas eh, būtu jāiesāk Ukrainas eh, pusē, tad, kad mēs runājam par tik jūtīgiem produktiem kā lauksaimniecības produkti. Tālāk runājot par vīzu dialogu. Mēs, mums ir līdzīgs viedoklis kā valdības pārstāvjiem. Mēs uzskatām, ka Ukraina ir ļoti daudz paveikusi, lai varētu atvieglot eh, Eiropas Savienības eh, pilsoņu ceļošanu uz Ukrainu un vēlos atgādināt ka kopš 2005. gada māja mēs esam atsacījušies no jebkura veida vīzu prasībām visiem Eiropas pilsoņiem. Mums ir vīza atvieglošanas nolīgums, kurš stājas spēkā, un krietni vien ir pieaugušas, pieaudz Schengens vīzu skaits, kas ir izsniegts Ukrainas pilsoņiem. Tajā pašā laikā mēs redzam, it īpaši pēc tam, ka mūsu kaimiņu valsts Polija, Slovākija, Ungrādi, Ukraina, eh, Ungārija pievienojās Schengen zonai ļoti daudz. Ukraiņi ceļo uz eh, Eiropas valstīm un mazākušīm. Tas nozīmē, ka Ukraina Ukrainas tauta ne, nav, negūst eh, labu no šiem nosacījumiem. Tāpat arī es gribētu, būdams Eiropas Savienības integrācijas komitejas priekšsēdētājs parlamentā, mēs īpaši pievēršam uzmanību tam, lai sakot, kā abas puses ievieš šo nolīgumu, un mēs esam nolākuši pie secinājuma, ka ļoti daudz Eiropas Savienības valstis uh, nepilda savas saistības un pienākums, un šajā sakarā es gribētu sacīt to, ka kopā ar mūsu kolēģiem no Eiropas parlamenta, parlamentārā sadarbības komitejā, mēs esam pievēru, pie, vērsuši adekvātu uzmanību šim jautājumam, un, un mūsu kopīgās parlamentārās eh, komitejas eh, sanāksmē Odesā novembrī mēs um, apspriedīsim kopīgo ziņojumu, kas būtu jāaps, jāiesniedz parlamentam un izskatīšanai, kā arī Ukrainas rādā izskaitīšanai. Un mēs vēlētos izvairīties no visa, jebkuriem pārpratumiem un problēmām, kur izrietētu no šī vīza atvieglošanas no līguma, un tāpēc mums ir jārīkojas sistēmiski, un šī sistēma būtu ieviest bezvīzu režīmu Ukrainas pilsoņiem. Šajā sakarā mēs sagaidām, ka šis ceturtais Ukrainas Eiropas Savienības samits, kurš notiks 24. novembrī, mēs e, sagaidām, ka Ukrainai tiks piedāvāts darbības plāns bezvīzu režīmu ieviešanai, un es varu tikai izteikt savas bažas par baumām, kas sklejo apkārt, tā skaitā visdrīzāk arī šeit par to, ka Krievijai ir jāpiedāvā līdzīgs režīms, ja ne agrākā Ukrainai, tad vismaz kopā ar Ukrainu. Un tas ir ļoti satraucošais tiems, ko mēs dzirdam, jo mēs esam nevis tā kā Krievija piešķīruši jau eh, pirms pieciem gadiem Eiropas pilsoņiem bezvīzu režīmu. Es negribētu tikt pārprasts, un es ceru, ka jūs palīdzēsit man izkliedēt šīs jūtas, eh, kādas eh, ir ne tikai manas, bet arī ļoti daudziem ukraiņiem. Tāpat arī es gribētu. Es, paust pozitīvu at piezīmi saistībā ar valdību, kas ir ieviesusi vairākus nozīmīgus likumprojektus un starptautiskus nolīgumus, kas padara iespējamu eh, tuvināt eh, fīlas priekšlikumu. Eh, priekšlikumiem bezvīz režīmā, un es arī ceru, ka valdības savus uh, saistības izpildīs. Vēl es gribētu sacīt, ka ir vairāk jautājumi, kas vēl aizvien ir neatrisināti, e, kas ir jārisina pašreizējai valdībai, un mēs parlamentārā komiteja Eiropas integrācijai darām visu, ko mēs varam, lai izveidot sadarbību ar mūsu valdības iestādēm lai noraidītu mums izteiktos pārmetumus. Tāpat arī es gribētu izteikt pateicību Eiropas Savienībai un Ukrainas valdības iestādēm eh, par neseno enerģijas kopienas eh, līgumu noslēgšanu. Mēs ceram, ka nevienu no trešajām pusēm nekavēs mums eh, ieviest spēkā šo līgumu, un šeit es gribētu savus ko komentārus beigt un atstāt atlikušo laiku diskusijām. Es gribētu arī vērst jūsu uzmanību uz to faktu, ka es eh, nerunāju šobrīd kā Ukrainas opozīcijas pārstāvis. Mums ir atšķirīgi viedokļi par pašreizās eh, situācijas vērtējumu Ukrainā, bet eh, tas visdrīzāk izpaudīsies jūsu jautājumos. Paldies! Paldies! Tāras Jukakungs, un es došu vārdu kolēģim Koveļam, kurš ir e, priekšsēdētājs attiecībiem ar Ukrainu. Paldies, priekšsēdētāji, un vēlos arī pateikties um, par to, ka jūs vēlēties tikties ar jums pēc mūsu iniciatīvas, jo mēs jau gribējām uzzināt, kāda ir jaunās valdības attieksme Mēs gribējām uzzināt, kāda ir parlamenta attieksme šajā gadījumā. Tarisjuka kungs, kas ir opozīcijas vadītājs, nu, ir bijis klāt un varēja informēt mums, mūs. Vēlreiz paldies par informāciju, protams, par dažām lietām mums būs interese parunāt plašāk. Es saprotu, ka mums ļoti maz laika, līdz ar to es atsakos no tiesībām plaši un gar izteikties, runāšu ļoti lakoniski. Teikšu tikai, ka. Kā rēķinos ar to, ka mēs varēsim nākamās sanāksmes laikā, kas notiks Kievā starp Ukrainu un Eiropas Savienību, mēs varēsim plašāk izrunāt visu, kas man ir svarīgs. Runājot par bezvīzu režīmu, nu šeit ir tie vairāki aspekti, kas ir saistīti ar jaunā prezidenta stāšanos amatā un jaunās valdības izveidi. Un, jā, Eiropas Savienības parlamentā uh, Daudzi atbalsta bezvīzu režīma izveidi, iedibināšanu, un pēc būtības tas ir pareizais ceļš, un es pat teiktu integrācijas ceļš, e, juridiski jūs pieminējot šo aspektu, jo ņemot vērā šo partnerības nolīgumu starp Eiropas Savienību un Ukrainu, e, tad, protams, bezvīz režīma iedibināšana ir saistīta ar uh, daudzām izmaiņām uh, likuma normās, un, protams, šeit ir arī šis integrācijas aspekts, un tāpēc es gribētu pies, pie, uzsvērt šo jautājumu un uzdot arī kādu jautājumu. Kā ir, vai jūs uh, jau esat tikuši tuvāk tādām izmaiņām likumos, kas ir vajadzīgas, lai uh, gal galā pietuvoties pie bezvīzu režīmas izveidi? Uh, Daudzi jau ir teikuši, ka atbalsta bezvīzu režīmu, bet ne jau tā, kā Tarasiku kunga teikts. Teica, kā tas būtu vienkārši tāds politiski skaists žests, nē. Jautājums drīzāk saistīts ar ļoti praktiskām lietām, ar, uh, uh, saistīts ar uh, robežu drošību un aizsardzību, ar policijas sadarbību. Nu, tad jautājums ir, vai šis moments, kas uh, bija kompromisa moments pirmās prezidenta vizītes laikā, tad varbūt jūs varat visefektīvāk izmantot. Un, manuprāt, šeit tik tiešām mēs runājam par tādu ļoti reālu soli, kas ļauj Ukrainai tuvoties potenciālai dalībai Eiropas Savienībā, un ar Tarasiku kungu jau par to tika runāts, un es ceru, ka ar valdību mēs runāsim, un būs arī tāds ļoti detalizēts ziņojums, kur būs arī visi aspekti, kas ir saistīti ar potenciālo bezvīzu režīmu. Uh, Mēs zinām, ka ziņojums tagad top un pat uh, ziņojuma projekts tika rādīts mums. Un tad vēl viens jautājums, par ko es vēlos runāt, varbūt ar uh, Klimkiena kungu, varbūt arī ar Tarsuku kungu, varbūt viņš gribētu atbildēt uz šo jautājumu. Skaidrs, ka mūs interesē tās debatas, kas notiek uh, Ukrainā par, uh, par integrāciju Eiropā. Bieži vien ir tā, ka kāda komiteja maina savu nosaukumu vai darbības sistēmu. Nu tad um, vai ir šobrīd kāda informācija, kas mums būtu jāuzzina attiecībā uz mūsu savstarpējām attiecībām, vai varbūt mēs varam gulēt mierīgi un jūs teiksiet, ka viss ir kārtībā. Nu tad varbūt lūdzu pastāstiet mūsu komitejai, uh, tādu precīzāku informāciju, kas mums priekšā, kas mums priekšā gaida, kādas ir domas jūsu valstī, kādas ir reālas izmaiņas, jūs noteikti būsiet pamanījuši, ka Eiropas parlamentā ir diezgan atšķirīga viedokļa par to, kā runāt par uh, Eiropas Savienības un Ukrainas uh, pagātni un kā skatīties attiecīgi uz perspektīvām, lai paplašinātu Eiropas Savienību, lai iekļautu Ukrainu. Un tad, manuprāt, šis jautājums noteikti interesēs daudzus klātesošos. Daudz no mums ir ieinteresēti, lai palīdzētu Ukrainai. Un um, ļoti pozitīvi mēs raugamies uz Ukrainu. Un eh, tīpaši tagad, kad sadarbības ar Ukrainu un Eiropas Savienību norisinās ļoti intensīvi, gan enerģētikas jautājumā, gan citos um, jautājumos. Un uh, It īpaši ņemot vērā, ka pavisam drīz būs tikšanās Ukrainā, um, es neaizņemšu vairāk laika. Es zinu, ka um, streika dēļ mūsu plāni mazliet mainījuši. Es vēl gribu tikt mājās šovakar. Un vēlreiz paldies par to, ka bijāt klāt. Priekšstādātāji, paldies, Kovalkungs! Galvarkungs, trīs minūtes. Paldies, priekšstādātāji! Cienījamie draugi, viesi no Ukrainas, šodienas saruna ir ļoti laba iespēja runāt starp draugiem, runāt ļoti atklāti. Ir jārunā atklāti, jo jūsu valstī šobrīd notiek pārmaiņas. Un kaut kā nenotiek šīs pārmaiņas Eiropas mentalitātes vai Eiropas vērtību virzienā. Es pat teiktu, ka jūs šeit runājat par politisko stabilitāti bet daudz, diemžēl, saskata šeit tādu negatīvu pieskaņu šajā izteicienā. Eiropas Savienība uzskata, ka ļoti svarīgi ir nodrošināt gan uh, tiesiskuma, gan arī brīvās tirzniecības un brīvās uzņēmēja darbības aspektus. Tāpēc arī mums ir svarīgāka um, in, institucionālā stabilitāte, nevis politiskā stabilitāte. Uh, Un tāpēc es uzskatu, un daudzi citi arī uzskata, ka Ukrainai vēl priekšā ir de, eh, dinamiskās demokrātijas veidošana. Šobrīd tiek runāts par asociācijas nolīgumu un par bezvīzu režīmu, bet, manuprāt, pa priekšu ir jārunā par demokrātisko briedumu, un uh, man bija ļoti svarīgi par šiem jautājumiem runāt, un es uzdošu arī ļoti konkrēti jautājumu. Nu, iedomājieties, tāda situācija pašvaldība vēlēšanas notiek, un uh, tiek bīdīts likuma projekts, un tur būtu pateikts, ka nedrīkst veidot jaunas partijas vai arī partijas savienības. Un, ja kāda partija tiek dibināta, tad šī partija nedrīkst piedalīties vēlēšanās. Nu, kā jūs varat iztēloties šādu situāciju, un uh, sanāk tā, ka pie žurnālistiem, profesoriem, citām personām, kas uh, darbojas pilsoniskajā sabiedrībā, ierodās slepenais dienas, lai plātā, lai aprunātos. Nu, tad jautājums ir, kādēļ partijas tiek, eh, tiek dibinātas eh, pašvaldībās ar ļoti līdzīgiem nosaukumiem, vienkārši lai vēlētājus apmald, liktu viņam eh, maldināt vēlētājus vai kā. Nu, paskaidrojiet man, kāda tad ir situācija. Kā jūs varat paskaidrot? Uh, šo interešu konfliktu, kas ir slepenā dienesta vadītājam, jo viņš pie reizes ir arī lielākā mēdī holdinga īpašnieks. Un tad kā tad ir mēdī holdingam pieder slepenais dienests vai otrādi? Manuprāt, demokrātiskajā valstī tā nedrīkst būt. Tāpēc es domāju, ka šajā valstī šobrīd notiek ne tā labāka attīstība un šķiet, ka no Eiropas valsts virzās prom. Un ļoti svarīgi, lai šāda situācija neattīstītos, bet lai šāda situācija tiktu atgriezta, bet drīzāk, lai valsts ietu demokrātijas un stabilizācijas ceļu, un lai politika ne tikai mutiski runātu par to, ka mēs virzamies uz Eiropu, bet drīzāk, lai būtu ļoti praktiski soļi, lai mēs nesakotu tām tendencēm, kas šobrīd ir pamanītas. Lies paldies! Galera kungs, lūdzu, Broka kungs, jums ir trīs minūtes. Priekšsēdētāji, man ir īsāks komentārs, nevajadzēs pat trīs minūtes runāt, jo Galera kungs jau ir paudis manu viedokli diezgan plaši. Ministra kungam un arī manam draugam Borisam Tarasukam vēlos teikt, ka jā, viņiem ir taisnība tādā ziņā, ka ir vajadzīgas praktiskas attiecības starp Ukrainu un Eiropas Savienību un ka mums ir jāturpinā tieši šis praktiskais ceļš un ka abām pusēm, protams, sarunu gaitē ir jābūt attiecīgiem labumiem, savādāk nebūtu loģiski attīstīt šīs attiecības, jo gan politiskā līmenī, gan ekonomikas līmenī mums ir vajadzīgi labumi, mums ir vajadzīgs progress. Tas ir arī mūsu mērķis, jo uh, veidojot šo austrumu partnerību, veidojot brīvo tirzniecības zonu, mēs plānojam risināt jautājumus tādā veidā, lai galu galā varētu toties dalībā Eiropas Savienībā. Esam runājuši arī par Norvēģi, Norvēģijas tipa risinājumu un, kā jau teicu, šeit um, ir gan ekonomiskie, gan politiskie aspekti, piemēram, bezvīza režīms un bieži vien tiek runāts, ka labāk būtu ieviest bezvīzu režīmu ar Ukrainu, nevis ar kādu citu lielu kaimiņu austrumu pusē. Un šeit es varu piekrist tam viedoklim, taču pastāv arī citi jautājumi, uz kuriem nav atbildēts. Prezidents Janakovičs ir runājis par to, ka būs muitas unija ar Krieviju. Nu tad kā ir, vai šis projekts tiek turpināts? Nu, tad kā ir, ja būs muitas unija ar Krieviju un te pašā laikā būs brīvās tirzniecības zona ar Eiropas Savienību? Manuprāt, tas ir tā konfliktējošs risinājums. Un kolēģis Gal Galers arī ir izteicis to, ka opozīcijai vēl ir zināmas grūtības un ka iespējas paust savu viedokli opozīcija ir arvien šaurākas, ierobežotākas. Un jautājums nav tikai par to, kam kas pieder. Kā galera kungs pieminējis, manuprāt, kad notiek vēlēšana, priekšvēlēšana kampaņas, tad uh, ir uh, nepieciešams skaidri un gaiši noteikt noteikumus, un ja vēlēšana likums mainās ļoti regulāri, tad, nu, vairs nav iespējams nodrošināt mm, demokrātiskumu. Te nāk tā, ka Timošenko kundze vienkārši tiek piedāvāts jauns risinājums, un tas vienkārši tiek iekļauts likumā. Un šeit mēs varam pamanīt, ka daudzos gadījumos, ka tiesu sistēmā ne, ir nevis neatkarīga trešā vara, bet uh, izpildu varas pagarinājums, papildinājums, un mums tas ir ļoti svarīgi. Jo šīs lietas Man liek justies diezgan nervozam, un um, jautājums ir, protams, vai tik tiešām mēs šajā gadījumā attīstām patiesu demokrātiju ar uh, tiesiskās valsts nodrošināto neatkarību, vai arī drīzāk tiek veidots autoritatīvs režīms, kur demokrātiskās valsts instrumenti kļūst vienkārši par instrumentiem, nevis par vērtību par, par sevi. Paldies, Braka kungam! Severina kungs, jums ir trīs minūtes. Paldies, priekšsēdētāji! Sirsnīgi sveicu mūsu Ukrainas draugus. Esmu ļoti pateicīgs jums, ka jūs iekļāvat šo jautājumu šodien darba kārtībā, jo pirms dažiem mēnešiem mēs dzirdējam tādu domu kā uh, Ukrainas nogurums. Un būtu jau ļoti slikti, ja mēs uh, pēkšņi aizmirstu Ukrainu. Mēs nedrīkstam Ukrainu aizmirst, jo tā ir ļoti svarīga visādā ziņā. Tā mums ir svarīga tīri no mūsu Eiropas projektā izdevības un, un piepild, piepildīšanas perspektīvas. Vēlreiz šodien teiksim, ka Eiropas projekts nav līdz galam pabeigts bez Ukrainas. Protams, ir dažni dažādas gaidas, mēs daudz ko gaidījām pagātnē un gaidīsim arī uz priekšu un neteiksim, ka šīs mūsu šie solījumi visos gadījumos tika pildīti. Te pašā laikā pirmām kārtām mums ir jādara, jārīkojas izšķiroši. Mēs nedrīkstam tā sīki teikt, ko valdībai darīt vai nedarīt. Mums ir pareizi nevis runāt atsevišķi par pozīciju ar opozīciju un opozīciju, bet vienkārši uzskatīt, ka šī valsts ir e, viengabalaina un neuzskatīt, ka Ukraina ir sliktāka a priori par mūsu dalību valstīm. Un uh, jāatcerās kaut vai, ka arī mūsu pašu dalību valstīs joprojām ir zināmas problēmas, piemēram, tāda autoritatīvā tieksme. Nedrīkstam aizmirst visus šos faktus un vienkārši jāvirzās uz priekšu uh, tādā veidā, kā šodien Boris Tarasuks, mans labs draugs, ir paskaidrojis. Esmu ļoti gandarīts, ka viņš šodien ir runājis kā Ukrainas iedzīvotājs, nevis vienkārši kā, nevis tikai kā opozīcijas pārstāvis. Viņam tik tiešām bija ļoti atšķirīgs viedoklis par daudziem jautājumiem, protams, ja viņš ir opozīcijas dalībnieks, bet te pašā laikā viņš ir teicis, ka ir šī minimālā darba kārtība, kas ir Ukrainas darba kārtība, kas ir jāatbalsta visām politiskajām partijām. Nobeigumā vēlos vēlreiz lūgt, lai politiskās partijas Ukrainā sadarbotos kopā, lai šo Ukrainas darbas kārtību virzītu uz priekšu. Protams, protams, jums būs savas, savu viedokli, jo būs valdības opozīcija. Un tad vēl viena lieta. Tad, kad mēs jautājam Ukrainai par viņas Uh, ārlietu politika, tad pirmām kārtām ir jāpajautā mūsu pašu komisija, kāda tad mums ir ārlietu politika. Un tur ir daudzi trūkumi. Pēdējais jautājums abiem viesiem, kā jūs reaģēsiet uz Eštons kundzes neseno paziņojumu. Viņa teica, ka Ukraina vairs neuzskata iestāšanos mm, Eiropas Savienībā par mērķi. Vai jūsuprāt, viņa situācija ir aprakstījusi precīzi vai nē? Priekšsēdētāji, paldies jums, un tagad lūdzu Tāneka kungs, trīs minūtes. Jā, vien es pareizi atceros, tad par NATO valdība ir mainījusi savu viedokli, nevis par Eiropas Savienību. Un tagad uh, sveicu jūs ļoti sirsnīgi, un ja es pareizi saprotu, šodien vai vakar jums ir nacionālie svētki, jo manā darba kārtībā ir teikts, ka Ukraiņi man ir uzaicinājuši uz pasākumu, sakrā ar valsts svētkiem, un vēlreiz teikšu, ka man politiskā grupa ECR, un es pats personiski esmu Ukrainas draugs, varbūt es tagad netik ļoti koncentrējos uz Ukrainas vajadzībām, bet jebkurā gadījumā es atbalstu jūsu centienus nodrošināt demokrātisko integrāciju, un līdzīgi manam kolēģim, um, kolēģim, um, Elmāram Brokam, ja tiktu izveidots tāds vīzu, uh, bezvīzu režīmā konkurs, tad jūs būsiet pašā priekšgalā. Uh, Krievija būs tikai pēc jums. Un tad vēl šie visi aspekti, kas ir saistīti ar, uh, saistīti, piemēram, ar mm, Piedņestas reģionu, uh, Un tad vēl ir Kaukāza reģions. Es tiešām būtu nobežījis, ja ar Krieviju mums būtu bezvīzu režīms, bet nu var jau būt esmu pārlieku piesardzīgs. Man ir divi jautājumi, kas ir jāuzdod. Es esmu arī parlamenta referents un šīs komitejas referents attiecībos Melnkalnes potenciālo iestāšanos Eiropas Savienībā. Un vakar mums notika sanāksme, tur bija daudz deputāti klāt, un otro reizi viņi oficiāli uzdod man jautājumu attiecībā uz līdzdalību PTO, un tas ir viens no jautājumiem, kas viņiem ir jārisina tad, kad viņi kļūst par kandidātu valsti. Ir jābūt uh, PTO valstī, un Ukrainai tā valsts, kas bloķē Melnkalnes līdzdalību PTO, un es līdz galam nesaprotu, kādēļ tā tas notiek. Jūs kaut kur runājat par uh, ka varbūt jums ir kaut kāda, kaut kāda izdevīga risinājuma, vēl kaut kas, es tā īsti līdz galam nesaprotu. Esmu runājis par šo jautājumu ar komisāru Fulleru, ar komisiju kopumā un ar padomu, un es atkal un atkal runāšu, vēlreiz gribu uzzināt, kāpēc Ukraina nobloķē Montenegrā uh, um, Melnkalnes dalību PTO. Uh, viņi neko ļaunu nedara. Es domāju, ka ir kaut kāda motivācija jūs, jūsu valdībai. Un uh, interesanti, ka šī nostāja tika pieņemta iepriekšējā valdībā, un jūs joprojām turpināt aizstāvēt tieši šādu nostāju. Tad varbūt paskaidrojot, kas un kā. Vēl viena lieta, kas man, mani ļoti uztraucas, tiešām ļoti uzmanīgi sekoju situāciju jūsu valstī un varu teikt, ka situācija attiecībā uz cilvēktiesībām pasliktinās. Tagad uh, daudzas, tagad žurnālisti ir pazuduši, jums ir uh, tuvāko mēnešu laikā pašvaldību vēlēšanas un arī prezidents Janukovičs, kā izskatās, mēģina mēģina veidot tādu prezidentālu republiku. Agrāk viņš drīzāk gribēja, lai premjerministram būtu vairāk pilnvaru. Un uh, nobeigumā tāds komentārs, kā jūsu valdība varētu palīdzēt mums risināt pie Ņestras konfliktu Moldovā. Paldies! Un tagad, diemžēl, nāksies saīsināt runas laiku tikai divas minūtes katram, jo ministram 6.15 jādodās prom. Tagad Ludenčeka kundze divas minūtes. Kā zaļo grupas pārstāve, es gribu teikt, ka mūsu grupa atbalstījusi vienmēr ir demokrātiskā sabiedrības attīstību Ukrainā un vidas aizsardzības politiku. Uh, Un man tagad ir bāžas, tāpat kā citi kolēģi to teica par to, ka demokrātiskie standarti Ukrainā pasliktinās, preses brīvība tiek ierobežota. Pēdējā pusgada laikā pagājuši vasar mēs uh, pieredzējām satraucošus notikumus, proti žurnālists, kurš ir pazudis, un pat jūsu iekšlietu ministrs saka, ka varētu būt kaut kas saistīts ar policiju vai speciālu dienestiem. Šeit es runāju par Vasīliju Klemenķa, un cits uh, žurnālists Formaņuks to ir piekāvus politika un pilsoniskās uh, uh sabiedrības jomā Konrāda Adenauera fonda uh, Uh, priekšsēdētājs vasarā tika arestēts, miermīlīgas demonstrācijas pagājuši vasarā pret Gorkija uh, pārkā paredzēto ceļa būvniecību Harkovā. Šī demonstrācija ir vardarbīgi izdzenāta izklīdināta. Visi šādi notikumi rada nopietnas bāžas par demokrātijas attīstību, par to, vai tiešām jūsu valstī ir dzīvot spējīgi pilsoniskā sabiedrība izveidojusies. Es gribētu jautāt Eiropas integrācijas komitejas vadītājam parlamentā par šiem jautājumiem un arī Klimkin kungam, kurš pārstāv valdību, kas tiek darīts, lai uh, nodrošinātu to, ka pulcēšanās, runas brīvība, preses brīvība ir kaut kas tāds, kas pastāv ne tikai uz papīra, virzoties uz Eiropas Savienību, bet ka šīs brīvības patiešām reāli pastāv, ka tās tiek garantētas. Jūs, ministra kungs, runājāt, ka Eiropas integrācija ir saistīta ar vērtībām, demokrātiju, Eiropas mentalitāti, kā tas saskan ar visu iepriekš teikto. 2. oktobrī Harkovā notiks tikšanās par projektu um, Eiropa 2012, vai jūs varat garantēt, ka tiks garantēta cilvēku drošība? Uh, un vai jūs varat garantēt, ka tiks nodrošināta arī cīņa pret korupciju? Belderkungs, divpa, divas minūtes, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Godātie Ukraiņu viesi. Es pārstāvu Nīderlandi un pagājuši pirmdienu pēcpusdienā man bija ļoti interesanta saruna ar Nīderlandes nevalstiskajām organizācijām, kuras at, izvērtē sabiedrības sociālo attīstību Ukrainas rietumdaļā un viņi vēlas izvērst savu darbību plašāk šīs organizācijas uh, nodarbojas ar ģimenēm, kuras aprūpē bērnus, uh, kam ir fiziska vai uh, garīgi, fiziski traucējumi un garīgās attīstības traucējumi. Un uh, nevalstisko organizāciju pārstāvji uzdeva ļoti uh, svarīgi jautājumi par to, kādā politiskā virzienā Ukraina attīstās, vai viņi var turpināt paplašināt savu darbību šai valstī, kāds, kāda gaisotne jūsu valstī valda preses brīvība, sociālā brīvība, individu brīvības, vai tās netiek uh, ierobežotas. Viņi vēlas saņemt valsts atbalstu, nevis tikt ierobežoti Un es, protams, no savas puses varētu vēl arī uh, runāt par uh, uh, Eiropas orientāciju mūsu uh, vasaras universitātē mēs runājām par sociālām vērtībām un klaus, klausot kolēģu teikto, es varu teikt, ka mēs vēlētos Ukrainu redzēt Eiropā, bet mums ir rūpīgi jāseko attīstībai šai valstī. Šeit runā, jārunā par pamatvērtībām, cilvēktiesību ievērošanu un par jūsu sabiedrības vērtībām īsumā to visu apkopojot. Mēs vēlamies, lai mūsu bāžas tiktu izkliedētas. Mūs satrauc tas, ka mazinās brīvība uh, Uh, attiecībā uz pamat uh, brīvību īstenošanu šai valstī. Paldies. Tagad vārds Peterlis kungam. Paldies, priekšsēdētāji. Esmu apmeklējis Ukrainu. Uh, novērošanas misijas sastāvā, un es uh, satiku kādu studentu, kurš uh, no rīta atbildēja, atbalstīja vienu kandidātu, vakarā otru, un es jautāju, par ko tad viņš balsos. Viņš teica, ka nav jēgas eh, tam eh, vispār balsot, jo tas neko nemainīs. Šādā sakarā es, man ir prieks tikties gan ar Uh, valdošās koalīcijas, gan opozīcijas pārstāvjiem šodien. Es zinu, ka pastāv atšķirības starp pozīciju un opozīciju, bet ja būtu tāda politiska vienprātība starp pozīciju un opozīciju par to, uh, kāda ir Eiropeiska valsts attiecībā uz valsts uh, institūciju darbību, preses brīvību, pilsoniskām brīvībām, tad tas varētu mazināt vēlētāju apātiju Ukrainā. Es gribētu jums atgādināt kaut ko, kad Slovenija gatavojās uh, dalībai Eiropas Savienībā. Mēs uh, glūdi virzījāmies uz priekšu pa šo ceļu, jo mums bija liela politiska vienprātība par to, kāda ir Eiropas darba kārtība Slovenijā, ko nozīmē Eiropas standārtu ieviešana, un es vēlētos lielāku vienotību eh, saskatīt Ukrainai tīpaši attiecībā uz Eiropas standārtu ieviešanu. Paldies, Pēterlis kungs! Līzeka kungam divas minūtes. Paldies, priekšsēdētāji! Ministru kungs, jūs uh, redzējāt, cik daudz Ukrainas draugu ir šai zālē. Mums ir bijis tas gods tikties arī iepriekš, bet es varu jums vēlreiz apliecināt, ka esmu Ukrainas draugs. Un manis teikto neuzklausiet kā kritiku, bet gan uh, kā vēlmi palīdzēt. Tātad šī vienošanās vispirms par uh, brīvās tirzniecības uh, zonu. Nākošu pirmdien ir paredzēts nākošais sarunu rauns, bet mums ir zināmas bažas par to, kāda ir Ukrainas virzība. Briselē ir zināmas bažas. Bet, ministra kungs, ko jūs domājat par lielākajiem šķēršļiem, kādi uh, stāv Ukrainai ceļā uz Eiropas Savienības kritēriju izpildi. Otrakārt, mēs runājam arī par politiku. Ministra kungs, jūs zināt, ka tas, kā tiek ievēlēti parlamenta deputāti, protams, nav tas svarīgākais jautājums pasaulē, bet te pašā laikā mēs esam satraukti par demokrātisko situāciju Ukrainā. Jau daudzus gadus es saku Borisam, ka vēlēšanu likumu daži punkti Ukrainā ir, maigi sakot, dīvaini. Es negribu jums te sprediķot, bet varbūt jūs varētu tomēr pamācīties no Eiropas Savienības valstu likumiem. Piemēram, Grūzija šobrīd pieņem grozījumu savā konstitūcijā balstoties uz Polijas konstitūcijas paraugu. Jūs esat parakstījuši tagad vienošanos par Krieviju, uh, par bāzu uh, nomu, vai jūs nedomājat, ka Krievijas militārā pārstāv uh, klātbūtne Ukrainā varētu būt šķērslis uh, Eiropas integrācijai? Paldies, Līzai, kungs, mums ir ļoti maz laika, jo ministram tūlīt jādodas prom. Bet, diemžēl, man neizdevās panākt, lai deputāti izteiktos lakoniskāk, tāpēc lūdzu centieties atbildēt pēc iespējas pilnīgāk uz uzdotiem jautājumiem. Lūdzu, vārds jums, ministra kungs. Uh, firstly, uh... Vispirms es gribētu pateikties par visiem uzdotajiem jautājumiem, un it īpaši par eh, paustajām bažām. Tās viss ir uzklausītas. Es Iespējams, nevarēšu detalizēt izstāstīt visus jautājumus, kas eh, jūs nodarbina, taču es mēģināšu atbildēt vismaz uz būtiskākajiem punktiem un, un, un galvenajiem punktiem šajos jautājumos. Tā, pirmais ir vīzu jautājums. Es jau sacīja, ka es gribētu atbrīvoties no politikas mūsu bezvīdz dialogā un runāt par tehniskām praktiskām lietām. Protams, es varētu šeit uzskatīt visu, ko ir Ukraina darījusi šajā sakarā, un šeit nav runa tikai par likumdošanas izmaiņām, bet institūciju izmaiņām, par, par šo izmaiņu ieviešanu. Taču es varētu, es varētu sniegt pilnu sarakstu, tas varbūt tur noderīgi. Otrais eh, Pāvela Kovaļa sacītais mazliet eh, zināmas bars radīja manī, jo es neredzu. Neredzu, kas varētu, um, varētu jums radīt bāžas par stratēģijas, um, par, par, par integrācijas noriti. Šeit ir jārunā par uzņemto kursu, par, par virzienu un, un, un ietvaru iekšējiem reformām. Tālāk tas punkts, kas tik pieminēts par iespējamu pievienošanos muitas unijai, ko izveidojusi Krievija, Baltkrievija, Kazahstāna, pat noliekot pie malas jebkuru veidu politisku dimensiju, kā mēs varētu pat teorētiski pievienoties šādai muitas savienībai, jo šajā gadījumā mums vajadzētu pārskatīt visu mūsu pienākumu nosacījumu sārakstu Um, saistība un pamatojoties, uz kuriem mēs esam pievienojušies PTO un vēsturē. Nekad nav bijis tāda gadījuma, PTO pat ir pragmatiski, bet arī politiski runājot, un arī tas tika atkārtots, uh, pausts vairāk kārtīgi no mūsu prezidenta puses, ka mums nav nodoma pievienoties šai muitas jūnijai arī ņemot vērā PTO pienākums un saistības un citus apsvērums. Tālāk jautājums par Melnkalni. Ļoti īsi es varētu apspriest to detalizētāk, bet vislielākie klupšanas akmeņi mūsu sarunās ir piekļuvē Melnkalnes eh, tērautirgumu un Monten Melnkalnes vēlme pacelt ievērojami eh, muitas eh, nodavas daudziem no Ukrainas importētiem, ir tīpaši pārtiks produktiem. Protams, runājot par Mont Montenegro kursu tieši tas pats notiek ar Ukrainu, taču mēs nevaram pieļaut, ka nodevs tiek pacelts divkārtīgi, un mēs respektējam šādu lēmumu, bet. And, uh, you know, it's, it's not any kind of consideration. Arī e, šeit ir jāskat plašāk šis jautājums. E, tā, tas pats attiec uz Serbiju, bet es labprāt apriest detalizētāk. Uh, okay, I could provide a bit of, a bit of written information. Tālāk par Piedņestru runājot. Mēs uh, gribam uh, atrisināt šo konfliktu un mēs gribam formāli, lai tiktu pilnībā atjaunotas 5 plus 2 sarunas. Mēs uzskatām, ka mēs. Uh, uz. Uh, on the Euro Championship 2012, it's, it's of course. Tālāk. Citi svarīgi jautājumi par 2012. Uh, gadu un Eiropas uh, čempionātu 2012. gadā. Šis nav nekādā veidā e, imidža jautājums, bet nacionālā lepnuma jautājums jo Ukrainā futbols ir turpat vai e, reliģijas statusā. Un, e, tas būtu, tā būtu katastrofa šeit e, ne tikai Ukrainai, bet e, e, Eiropas integrācijai. Tāpēc mēs gribētu būt šeit e, spēlēt kopā ar mūsu podraugiem. Tālāk e, korupcijas apkarošana. Tieslietu ministrija Eh, beidz gatavot vairākus pretkorupcijas likumus, un es varētu sniegt eh, arī plašāku rakstisku informāciju par eh, šiem pasākumiem tālāk. Par Aštons kundzes piezīme man, Tas ir jautājums eh, tālākām diskusijām, tad šeit nav runa ne par kāda partnerattiecībām, strateģiskām vai īpašām partnerattiecībām ar Ukrainu, bet par pilnu integrāciju Eiropas Savienībā, par nākotnes dalību. Un tas ir veids, kā mēs eh, veidojam savas attiecības ar Eiropas Savienību Tālāk viens būtisks jautājums par paustām bažām vairāk kārtīgi par pašvaldību vēlēšanām. Es gribētu zīt, ka neviens nav pilnība šeit, un tieši tāpēc vairākas, bet ļoti daudz izmaiņas ir ieviestas pašvaldību vēlēšanu likumos, un jums jāskata dziļāk situācija kā piemēru nosaukt, kāpēc tik daudzi pot, daudz politiskās pārtīs nav reģistrējuši savus vietējos birojus, kas pastāv gadiem ilgi. Atbildi ir tam, ka visaptveroša un konsekventa atbildi būtu nodoms veidot vēlēšanu. Commitment is also there tiesu. Tāpat arī Ukrainas atvērtība ir Ukrainas gatavība uzaicināt novērātājus no e, starptautiskām institūcijām, tā skaitā no Eiropas parlamenta, lai varētu e, novērot vēlēšanu procesu, jo brīvs un godīgs vēlēšanas ir nozīmīgs Ukrainai. Es eh, saprotu, ka es nevaru šeit eh, aptvert pilnīgi visus jautājumus, kas ir pieminēti, bet eh, būšu gatavs sniegt taiskaitā rakstisku informāciju. Par brīvās tirzniecības nolīgumu būtu labāk apspriest to detalizētāk, taiskaitā rakstisku informāciju, jo tas ir ir jautājums, kas krietni vien pārsniedz pašreizējās diskusijas. Un paldies jums liels par jū, visiem jūsu jautājumiem. Paldies, ministra kungs, Tārasju kungs. Vai jūs vēlaties arī atbildēt uz jautājumiem, kas tika vairāk adresēti jums? Bija vairāk jautājumi uzdoti Klimkina kungam un man, un es varētu mēģināt tikai pieskarties šiem jautājumiem, it īpaši savas uzstāšanās gaitā es mēģināju neņemt vērā to, ka esmu Ukrainas opozīcijas pārstāvis. Un mēģināju vairāk koncentrēties uz Ukrainas būtiskiem jautājumiem attiecībās ar Eiropas Savienību. Tajā pašā laikā gribu sacīt, ka es pieplasīju e, šajās parlamentāru uzklausīšanās izdalīt e, kopīgu aicinājumu no opozīcijas partiju pusēm un no savas pusē skaitā ieskaitot deviņi partiju līderi, kuri veido demokrātisko opozīciju, parakstīja vēstuli e, Van Rompējam, Barrozo komisijas priekšsēdētājiem, Ježim Buzekam, parlamentu priekšsēdētājiem, jums visiem, godātie parlamentu deputāti, vēršot jūsu uzmanību uz to faktu, ka 20, 31. oktobra pašvaldību vēlēšanās ar šo nedemokrātisko nepiemēroto likumu, kas ir apstiprināts, rā, tas rada sistēmisku iespēju Eh, plašiem eh, falsifikācijas un krāpšanas gadījumiem. Mēs vēlamies vērst uzmanību uz šo faktu. Un ir septiņi sistēmiskas eh, problēmas, kuras mēs apvienotā opozīcija saskatām šajā sakarā. Un mēs gribētu vērst jūsu uzmanību uz šo kopīgo apvienotās demokrātiskās opozīcijas aicinājumu. Es varu tikai piekrist vairākiem paustām bažām kuras dzirdēju no deputātu puses. Un tieši tāpat kā vairāk no jums, arī Ukrainas opozīcija ir ļoti nobažījusies pār pašreizējās valdības eh, novēršanos un atkāpēm no Eiropas vērtībām, atkāpēm no demokrātiskā pogresa, kas ir e, panākta Eh, demokrātijas uzvar, kas tika panākta oranžās revolūcijas laikā, un šajā sakarā es varu atsaukties tikai uz visaptverošāko novērtējumu, kas, eh, ko sagatavo Eiropas Tautas partija 13. septembrī, eh, kur sniedz savu vērtējumu. Taču ne tikai tas attiec uz Eiropas Tautas partiju, Eiropas Savienība nesen pauda bažas pār preses brīvību Ukrainā, biedrošanās brīvību, un es gribētu atsauciet arī uz demokrātiju kopienas parlamentāro fórumu, kur, eh, ap, kurš apvieno demokrātisko valstu parlamentāriešus, kas arī pauž savas bāžas par demokrātijas trūkumu eh, sasniegumiem eh, un atkāpēm no tā Ukrainā. Tālāk, eh, runājot par ļoti konkrētām Ukrainas demokrātu bažām, es gribētu pieminēt šo vēstuli šajā sakarā, īsi pieminēt drošības dienestu un tā vadītāju Horoškovski kurš ir e, mēdīja magnāts, drošības dienesta vadītājs, e, augstākās tiesas loceklis, e, kurš ir tiesīgs iecelt un atlaist tiesnesus, tiesnešus, un šī ir acīm redzama interešu pretruna vienai personai. Tā nav sagadīšanās, ka drošības dienas pēdējo mēnešu laikā burtiski uzbruka opozīcijas vadošiem vadītājiem, falsificē krimināla izmeklēšana datus eh, pret opozīcijas locekļiem. Un tas, ko Ukrainas dienests eh, drošības dienas šobrīd dara, atgādina bijušo padomu Savienības drošības komiteju. Un šajā sakarā mēs varam tikai paust bažas, patiesas bažas par pašreizējos valdības mēģinājumiem iejaukties iekšējās partijas lietās, kā tas ir Batkirhina partijas gadījumā, kā ir lielākā opozīcijas partija, kur vada Jūlija Timošenko. Patiesībā uh, Uh, varas iestādes rada klo, klonātus uh, tēlus, kas uzskata, uh, kuri prezentē savus kandidatūras šo partiju vārdā. Un tas ir, tā ir inovācija Eiropas demokrātijās. Un tālāk par muitas uniju ar Krieviju. Es nevaru piekrist tam, ka pašreizējās Eh, lēmēja iestādes, neraugoties uz Krievijas retoriku, būs gatavs noslēgt eh, muitas uniju ar Krieviju. Tālāk eh, par Eštons kundzes izteikumiem. Es pats biju pārsteigts pār šādiem izteikumiem un esmu saņēmis informāciju, ka neraugoties uz uh, viņas preses dienesta pārstāvju no liegumiem, tā tik tiešām ir bijis, un šajā sakarā es varu tikai atcerēties bēdīgas slavenos paziņojumus, eh, kurus pauda cita, eh, cita augsta ranga Eiropas eh, amatpersona Ginters Verhoigens, te ir ļoti negatīva tendence, un es sagaidu, ka jūs, Eiropas parlamenta deputāti, izdarīsiet savu novērtējumu, un es kā uh, Eiropas Savienības integrācijas komitejas priekšsēdētājs. Es gribētu lūgt Aštonas kundzei, augstai pārstāvēji, augstai amatpersonai paskaidrot, kas tad nebija pareizi. Jums, tad, jums ir tieši tādas paštiesības. Un noslēgumā Es gribētu sacīt, ka tas, ko jūs darāt parlamentē, lai aizstāvētu preses brīvību un e, to žurnālistu brīvību, kas tiek iebiedēti un e, piekauti, nesen koalīcija vienojās par to, ka preses brīvības komiteja vadīs opozīcijas e, Eh, eh, vadītājs žurnālists Andrēs Ševčenko, viens no vadošajiem eh, žurnālistiem, ne futbols, futbolists. Mēs domājam, ka tas piešķirs mūsu rīcībā papildus ir, bet neaizmirsīsim, ka mēs esam opozīcijā, mums nav no pietiekam balsts, lai mēs varētu apturēt, jo netiek likumdošanas ziņā to, kas notiek Ukrainā. Un Pēdējais, ko es gribu norādīt, ir Krievijas-Ukrainas nolīgums par Melnās jūras flotes uh, izmantošanu. Es eh, pie, piedalījos šajā sarunās ar Krieviju par eh, Melnās jūras flotu un varu sacīt, ka jo ilgāk uh, Melnās jūras flote paliks eh, Ukrainā, jo bīstamāk, ka tā būs Ukrainas drošība un stabilitātei. Tāpēc es uzskatu, ka tā bija kļūda, un ne tikai kļūda no prezidenta puses, bet eh, eh, kļūda un ļaunums, kas nodarīts Ukrainas konstitūcijai un likumiem. Es apzinos, ka ir startautiskie likumi, likumdošanas svīras, kas dos mums iespēju pēc tam, kad mēs atgriezīsimies pie varas denuncēt šo nolīgumu ar Krieviju. Un uz šīs pozitīvās nots es gribētu beigt savu uzstāšanos, pateikties jums priekšsēdētāji visiem jums, kuri bija pietiekami pacietīgi, lai sagadītu, sagaidītu šīs sanāksmes beigas, par jūsu pausto interesi par manu valsti un par jūsu pausto interesi un atbalstu demokrātijai visā Eiropā. Paldies! Grazie a lei, grazie. Paldies. Paldies jums visiem. Tādējādi mēs eh, atsauksimies uz jūsu pēdējiem vārdiem. Tās ir mūsu kopīgais mērķis. Sasniegt šo mērķi, un mēs tiekamies 5. oktobrī Briselē. Paldies visiem!